Uh, so, good morning everybody. The, uh... Nu, labrīt visiem! Un ēnu referents Vanda Kampa kungs par mūsu pirmo jautājumu par īkoli jau ir klāt, tā ka mēs varam arī sākt. Rūls kundze arī ir klāta, tā ka gandrīz vai visi uh, ēnu referenti, tikai no liberāļiem ēnu referents vēl nav ieradies, un uh, cerams, ka varbūt kāds arī atnāks tuvākajā laikā. Uh, Es gribētu sveikt jūs mūsu novembra sanāksmē. Mums ir paredzēts trīs eh, darba sesijas. Šorīt, šopēcpusdien un rīt no rīta. Gribu tikai paziņot, ka mainās nedaudz mūsu darba kārtība. Uh, publisko sabiedrisko vietu weblapas, mājaslapas šis jautājums tiek pārvietots citā vietā. Tātad šis jautājums būs 10.40 līdz 11.10. Tātad par tādu kārtību mēs tad būtu vienojušies. Balsošana par Smitkungas ziņošanu būs atlikta līdz 17. decembrim, jo Uh, galvenā komiteja, atbildīgā komiteja ir atlikusi savu balsojumu, tā ka mēs uh, atstājam vairāk laika uh, Smita kunga atzinumam par konkurences likumu pārkāpumiem un to ietekmi. Un tālāk par spiediena iekārtu harmonizāciju. To mēs noņemam no darba kārtības, jo mums ir formāli jāgaida no juridisko lietu komitejas pār pārskatīto dokumentu versiju. Un tā tad nebūs jauns priekšlikums, bet pārskatītais priekšlikums. Tā tad Tas nozīmē, ka mums uh, būs vairāk laiks Tenlavas kundzes ziņojumam rītā, un par to jūs droši vien esat priecīgi. Vai mēs varam apstiprināt darba kārtību ar manis minētiem grozījumiem? Liels paldies! Sanāksme tiek pārraidīta, tāpēc es sveicu tos, kas klausās un uh, skatās mūsu. Cerams, ka mēs varēsim arī sniegt jums informāciju par tiem cilvēkiem, kas ir parakstījušies uz mūsu vēstnesi, uz mūsu uh, informatīvo materiālu. Tātad uh, mēs to es, esam izveidojuši jaunu, publicējam to, un kas vien to vēlas regulāri saņemt savās uh, e-pasta kastītēs, var parakstīties uz to, atsūtot mums uh, e-pastu, un šo adresi jūs attiecīgi varat atrast Eiropas parlamentu mājaslapā. Un vēl gribētu arī paziņot, ka. Uh, Uh, so Mēs esam uh, tātad izmēģinājumu komiteja, mēs izmēģinām strādāt bez uh, dokumentiem papīra formā, strādājām ar iPad un, un citām ierīcēm, tātad mēs cenšamies būt arī ļoti vidē draudzīgi komiteja. Tālāk. Uh, protokola apstiprināšana, 17. oktobra sēdes uh, protokola apstiprināšana, apstiprinam šo protokolu, ja vien uh, nebūs kādi uh, iebildumi līdz rītdienas sēdes beigām. Mm. Un vēl divas lietas. Pirmkārt, mums ir neliels darbkārtības jautājums par trialogu sarunām. Šarlamūzes kundze ir klāt, lai sniegtu šo pārskatu, tāpēc es došu tagad viņai vārdu viņas pašas un pietikājienas kundzes vārdā par diviem ārkārtīgi svarīgiem priekšlikumiem par produktu drošību un tirgus pāraudzību. Tā tad informējiet mūs par to, kāda ir šobrīdējā saruna stadija ar padomu. Paldies! Harbor kungs. Mēs vēl neesam sākuši sarunas, mēs šobrīd gaidam uz padomi. Viņi pagaidām lemj par eh, mandātu sniegšanu šīm sarunām, tātad vai tāds būs vai nē. Mums ir visa pakotne, CPSR, tātad drošības eh, dokuments un tirgus eh, uzraudzības priekšlikums CPSR. Tur galvenokārt ir problēmas ar septīto pantu, jūs jau zinat to. Uh, bet tur ir arī dažas tehnikas problēmas ar, ar MSR. Mēs esam nosprauduši dažus datumus sarunām, bet esam tomēr šīs sarunas atlikuši. Es joprojām ceru, ka mēs varēsim uzsākt sarunas, bet iespējams ne šodien, varbūt pēc pāris nedēļām mums vajadzēs eh, pārdomāt, varbūt šis eh, ziņojums tomēr būs plenārsēdē jāizskata, jo mums ir nepieciešams kaut kāds darba plāns un uh, grafiks, bet, nu, kā es teicu, vēl joprojām man ir cerība, ka darbs virzīsies, skatīsimies, ko mums izdosies panākt. Bet līdz šim, kā es teicu, sarunu pagaidām nav, tās nav uzsāktas ar parlamentu un padomi, bet padomē šīs sarunas notiek. Man ir bijuši daudz sanāksmes ar dažādām iesaistītajām pusēm šajā jomā, un uh, esmu centusies informēt arī ēnu referentus, Sirpika Pietikainen un man. Mums bija tikšanās uh, ar ēnu referentiem pagājušā nedēļā, un mēs visi vienojamies, ka mums nav jāsāk sarunas, kamēr um, padomē nav mandāts, bet uh, tāpat laikā mēs ceram, ka šis mandāts būs un ka mēs varēsim rast risinājumu tādos jūtīgos jautājumos arī par septīto pāntu, tad, kad būs viss saruna puses pie galda. Tā tad mēs uh, ceram, ka tas tomēr notiks, bet pagaidām no padomas nav nekādu jaunumu. Paldies, priekšsēdētājs, paldies par to, ka uzturat šo spiedienu. Es domāju, ka tas ir ļoti sarūktinoši pēc tā lielā darba, ko jūs esat ieguldījuši jūs un pietikainens kundze un viss komiteja kopumā. Tātad pagājušā mēnesī mēs balsojām, mums vajadzēja laiku tagad sarunu vešanai, un tagad padomu principā mūs kavē, un es domāju, ka tas ir liels zaudējums uh, Eiropas patērētājiem. Uh, es satikos ar Tajānī kungu Strasbūrā pavisam īsi, un viņš teica, ka viņi strādā pie idejām, lai varētu nākt ar priekšlikumiem par šo izcelsmes marķējumu pantu, bet es domāju, ka Eiropas patērētāji tikai zaudēs, ja mēs nepanāksim vienošanos līdz Eiropas parlamentu nākamajām vēlēšanām, kāds arī bija mūsu plāns, tā ka mēs, jā, uzturēsim, tātad turēsim rokas pulsa. Un viena stratēģija, ko mēs apsvērsim, būs pāriet pēc, pie balsošanas pēc iespējas ātrāk, ja nepieciešams arī būs galīgais balsojums, un tad skatīsimies, vai varēsim noslēgt sarunas uh, uz tā pamata. Tātad vēlreiz paldies, ka informējāt mūs. Vailers kundze nav klāta, bet uh, tā kā es uh, vadīju trilogu sēdi vakar, tad es gribētu paziņot, ka mēs esam tagad uzsākuši sarunas ar prezidentūru par uh, radio aprīkojumu direktīvu. Mums bija ļoti konstruktīva sanāksme vakar, kur mēs vak, um, nodefinējām jautājumus, kuros padomē vēl joprojām ir grūtības nonākt pie kādas slēdziena. Viņiem vēl nav pagaidām pilns mandāts, bet, manuprāt, sanāksme bija ļoti sanāksme ļoti konstruktīva, Rūlas kundze bija klāt arī, un mēs izskatījām vairākus iespējamos risinājumus. Notika laba ideja apmaiņa par to, kā virzīties uz priekšu šai dosie. Jāatzīst, ka es esmu daudz optimistiskāks tagad nekā es biju sanāksmes sākumā, tā kā esmu cerība pilns, ka varēsim panākt vienošanos par šo priekšlikumu. Ļoti labi. Un vēlreiz atvainojos, uh, ka aizkavēju Senlovs kundzi, mm, viņa ziņojuma izskatīšanu. Tātad tomēr mēs tagad pārējām pie eko pakalpojumu ieviešanas, un uh, šis ir ļoti svarīgs elements mūsu transporta komitejā, tātad par eko sistēmas ieviešanu Eiropas Savienības uh, mērogā. Un es tagad ar prieku dodu vārdu Olgai Senlovas kundzei, un pēc tam došu Vander Kampu kungam Rūlas kundzei, un es arī īsi izteikšos kā jūsu ēnu referents. Tātad lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau jūs teicāt, šis atzinums, ko izstrādājam transporta komitejā, ir saistīts ar e-pakalpojumu, e-kola pakalpojumu ieviešanu. Tā tad doma ir ieviest koordinētu Eiropas e-kola pakalpojumu visā Eiropas Savienībā. Kā jau es teicu iepriekš, komisija izstrādāja pašinicības ziņojumu, to apstiprināja parlaments pagājušajā gadā ar lielu vairākumu, un tas m, mm, arī tagad redzams ir, ka ir maz groziņiem, tikai 12, un praktiski visi. Un es domāju, ka svarīgākais ir uh, šis uh, uh, e-kola numurs 112 un e-kola kā publisks, publiski izmantojams numurs būtu jānodrošina, tā lietošana būtu jānodrošina pa brīvu visiem ceļu transporta lietotājiem. Tā tad no mūsu puses arī trīs grozījumi par informācijas sniegšanas kampaņām, kurām vajadzētu skaidrot, kāda ir labuma no jaunās sistēmas izmantošanas, kā tā funkcionē. Tātad jāskaidro tas pilsoņiem. Mana kolēģa Tūnas kundze un viņas grozījums eh, numurs 6 arī norāda, ka informācijas kampaņai jānotiek pirms eh, e-call pakalpojumu ieviešanas un to jāorganizē komisijai un reģionālām iestādēm. Vaidenholzer kungs uzskata, ka mums vajadzētu arī minēt datu aizsardzību, kas ir ļoti būtisks elements, jo pilsoņiem vajadzētu zināt, ka e-call pakalpojums neļauj izsakot uh, transporta līdzekļu pārvietošanās maršrutu. Es arī esmu par uh, šo grozījumu un ir izstrādāts kompromiss šajā sakarībā. Tālāk runājot par grozījumiem. Ir vairāk, kas attiecas uz uh, personas datu aizsardzību. Tūnas kundze iesaka, ka datu aizsardzību jānodrošina atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem šajā jomā. Ceturtais grozījums, Vaitenholzer kunga grozījums, viņš prasa, lai dalībvalstis nodrošinātu atbilstošu datu pārnešanu, un 12. grozījumā viņš prasa, lai dati, kas tiek pārnesti caur e-call sistēmu, lai tos dalību valsts izmantotu tikai ārkārtas uh, situācijās. Es runāju ar Vaidenholzer kungu un uh, mēs vienojāmies, ka tiks iesniegts mutisks grozījums, jo dati, kas tiek iegūti avārijās, tos var izmantot, lai brīdinātu uh, citus uh, transporta dalībniekus, lai viņi varētu izvairīties no sastrēgumiem, lai nenotiktu sekundārs avārijas. Tad mums ir man ir Kampa kunga vairāki grozījumi, 8. un 11. grozījums, ko viņš iesniedz. Viņš prasa, lai GNSS sistēma tiktu izmantot, lai varētu noteikt atrašanās vietu, kur ir šis e-kola veicējs. Tātad dalību valstīm vajadzētu garantēt, Eh, šādu opciju, tad, kad tiks ieviests e-kola pakalpojums, tas būs 2015. gada 1. oktobrī. Es domāju, ka ekvivalenta un vienlīdzīga pieeja 112 numuram jānodrošina visiem pilsoņiem un ārkārtas dienestiem. Tātad 112 ir tāds vispārējais universāls pakalpojums, un eh, uz to attiec eh, šo universālo pakalpojumu direktīva, un tāpēc varbūt arī vajadzētu lūgt komisijai paskaidrot, kādi tehniski ierobežojumi šeit pastāv, kas parāda, padara vienādu pieeju neiespējamu. Es domāju, ka apsvērumos arī vajadzētu saglabāt to, kur prasīs parlaments. Vēl pēdējais grozījums, ko gribu komentēt, ir desmitais ko iesniedz De Jonga kungs. Tas ir vienīgais grozījums, ko man ir jānoraida, jo tas ir pretrunā šī priekšlikuma mērķim. Dalībvalstis, kas nevēlas ieviest šo priekšlikumu, tur ārkārtas zvanu nevar atbilstoši apstrādāt, tā lai visi pārējie ceļu lietotāji varētu uh, iegūt no šīs informācijas. Un tas iet pretrunā arī citam lēmumam, ko iepriekš jau pieņēma Eiropas parlaments. Tātad tie arī ir visi mani komentāri, un es ceru, ka uh, rīt uh, būs pozitīvs balsojums par manu atzinumu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par jūsu detalizēto pārskatu par grozījumiem, tā ka es tagad dodu Vandenkampa kungam vārdu, viņš ir ēna referents no tautas partijas puses. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlu visiem labrīt, un pirmkārtām es vēlētos pateikties referentam par ļoti labo iniciatīvu. Viņš ir, es atvainojos, viņa ir ļoti aktīva un ļoti strādā pie šī jautājuma. Priekšsēdētāji, e-zvana sistēma nefunkcionēs labi, ja 112 sistēma nedarbosies pietiekami labi. Referenti ļoti pareizi norādīja, ka esmu iesniedzis divus grozījumus. Šo grozījumu mērķis ir uh, risināt 112 sistēmas problēmas. Es tik ļoti nepievēršos e-zvanu sistēmai. Tagad vairāk par 112 un par to, kā tas darbojas. Mēs ļoti bieži dzirdam uh, no parastiem pilsoņiem, no sabiedrības, ka 112 pakāpojums nebūtu nav tik labs. Paldies par kafiju. 112 sistēma ir daļa no universālo pakāpojumu direktīvas, tas jau tika minēts, taču uzskatu, ka politika ir māksla, un šajā gadījumā māksla būtu paskatīties visos attiecīgajos punktos, visos svarīgākajos 112 sistēmas punktos un pārliecināties, ka tie darbojas. Komisija galu galā tās mērķis ir sadarboties ar mums, lai uzlabotu 112 sistēmu. Un, ja ir runa par privātās dzīves aizsardzību, par datu aizsardzību, tad Eiropas parlamentam tā ir prioritāte. To varētu apliecināt ik viens. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs tam pievērstu uzmanību, taču vienlaicīgi mums ir jāatzīst, ka šeit ir runa par ārkārtas situācijām. Tieši tāpēc mums vajadzētu vienoties par efektīvu sistēmu, nevis uh, uzstāt uz privāto datu aizsardzību. Es ceru, ka balsojums rīt būs loģisks un racionāls. Paldies, Rūls kundze! Jūs nevēlties izteikties? Tad no savas puses Es piekrītu pieejai, ko ir izvēlējusies referente, un es arī piekrītu, ka mums nevajadzētu balsot par De Jonga grozījumiem. Tas noteikti runā pretrunā tam, ko mēs vēlamies panākt. Attiecībā uz 112 zvaniem un zvanītāja vietas noteikšanu, kā jau jūs zinat, šajā pēcpusdienā mums būs uzklausīšana par manu ziņojumu par elektronisko komunikāciju reformu. Uh, Esmu tagad eh, devis iespēju grozīt universālo pakalpojumu direktīvu. Es noteikti nebūtu pret noteiktu nosacījumu iekļaušanu, kas būtu vajadzīgi, lai uh, ierobežotu dažus, dažus aspektus attiecībās 112 zvani, zvanītāju atrašanās vietas noteikšanu. Mēs noteikti varēsim vienoties par to nākamā sasaukuma laikā, bet mums jau tagad vajadzētu uzsākt sagatavošanās darbus. Tas aptver arī apsvērumus šajā dokumentā, taču jebkurā gadījumā uzskatu, ka daudzi punkti ir ļoti saprātīgi. Mēs eh, tāpat arī ņemam vērā datu aizsardzības uzrauga atzinumu ar eh, Tūnes kunga grozījumu. Uzskatu, ka vajadzētu ar viņu sadarboties daudzos mūsu darba aspektos. Vai no komisijas ir klāta Prejas kundze? Jā, viņa ir atbildīgā no nodaļas, kas strādā pie šiem jautājumiem. Vai vēl kāds ēnu referents vēlas runāt par šo jautājumu? Nē. Te Prejas kundze laipni lūgta mūsu komitejā, tagad dodu jums vārdu komentāriem. Paldies, priekšsādātāji. Neizteikšos pārāk ilgi. Šķiet, ka jau kopš um, sākām strādāt pie šī dokumenta. Uh, starp parlamentu un komisiju nav bijušas pārāk lielas pretrunas. Tāpēc jūs noteikti nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka mēs apsveicam lielāko daļu no iesniegtajiem grozījumiem, jo īpaši eh, kompromisa grozījumi, ko pieminēja Senelovas kundze par informācijas kampaņu, par datu aizsardzību, šeit nav nekāda problēma, mēs jums piekrītam. Nerunāsim pārāk ilgi par desmito grozījumu. Šķiet dzirdēju komentāros, ka mēs neatbalstīsim šādu grozījumu. Tas mums ir būtiski, jo, ja tiek izņemts e, šis pienākums ieviest pakāpojumu, tad e, īstenībā vairs nebūtu nekādas jēgas nec parlamenta iniciatīvai, nec pašām komisijas priekšlikumam. Tāpēc mēs to noteikti neatbalstīsim. Uh, Tagad eh, pāris komentāru par 8. un 11. grozījumu. Domāju, ka mēs kā komisija ļoti labi saprotam jūsu iesniegto grozījumu mērķi. Jūs vēlaties nodrošināt, lai iedzīvotāji, ne tikai tie, kuriem ir automašīna, kas ir aprīkota ar e-zvanu, varētu izmantot GNSS tehnoloģijas. Nevēlos eh, iedzināties juridiskajos aspektos, jūs paši tos pieminējāt. Tagad pievērsīsimies drīzāk tehniskām lietām. Domāju, ka tas, kas mūs uztrauc, ir tas, ka akumulatoru dēļ eh, cilvēki dažkārt izslēdz eh, GNSS lokalizācijas tehnoloģiju. Un tad, kad viņi vēlas to atkal ieslēgt, tad ir īstenībā uh, Vajadzīgs diezgan daudz laika, lai tā sāktu darboties. Vajadzētu šo problēmu ņemt vērā. Tāpat arī es vēlos pieminēt eh, atrašanos iekštāpās un vai pakāpojumi šādos gadījumos darbojas. Ko darīt, ja jūs atrodaties tādā ēkā, kur šī sistēma vienkārši nav aktīva? Šo divu iemeslu dēļ Mēs vēlētos būt piesardzīgi. Mēs negribētu atbalstīt šos grozījumus. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu priekšēdētāju. Paldies, pilnīgi noteikti jūs to izdarījāt. Vēlreiz apstiprināšu, ka mēs balsosim par šo priekšlikuma daļu rīt. Balsosim kopā ar transporta komiteju. Senlavas kundze, vai jūs vēlētos ko teikt kopsavilkumam? Pripomínky. Vēlējos tikai pateikties par eh, visiem komentāriem, par izrādīto atbalstu. Ar prieku gaidu rītdienas balsojumu. Es domāju, ka tas ļaus mums iet uz priekšu. Tāpat arī rīt tiek organizēta uzklausīšana par ēzvanu. E Tajā piedalīsies arī datu aizsardzības uzraugs. Mēs būsim koordinātori izmēģinājuma projektam. Šajā izmēģinājuma projektā mēs pētīsim sagatavošanās līmeni dalību valstīs. Skatīsimies, vai uh, Ēzvāns un Galileo uh, var nodrošināt starp savietojamību pāri robežām. Paldies! Jā, noteikti es gribētu aicināt cilvēkus piedalīties šajā uzklausīšanā rīt 2011. pēc balsojuma. To varēs skatīties arī internetā. Esam atvēlējuši tam diezgan daudz laika no 11. līdz 12. Manuprāt, šeit ir vairāki jautājumi, kas būtu jāatrisina, kur mums vajadzētu saņemt skaidru informāciju. Uzskatu, ka attiecībā šo priekšlikumu ir daudz nepareizu priekšstatu. Par laika grafiku. Rīt mēs balsosim par šo ziņojumu. Tieši tāpēc esam sadalījuši Senelovas kundzes darbu divās daļās. Rīt mēs balsosim par šo ziņojumu, lai tas varētu nokļūt transporta komitejā. Senelovas uh, kundzes pašinstīvas ziņojums par uh, transporta līdzekļu sistēmām uh, Par to tiks balsots decembrī vienlaicīgi ar transporta komiteju. Tas nozīmē, ka mēs patiešām ļoti labi sadarbojamies ar transporta komiteju. Vēl es gribēju informēt kolēģus, ka esam panākuši vienošanos, iesaistoties arī Senelovas kundzei, ar Pilsoņu brīvību komiteju eh, kura bija uztraukusies par dažiem datu aizsardzības aspektiem. Mēs eh, vienojāmies, ka viņi mums sniegs pavisam ātru atbildi par datu aizsardzību. Uzskatu, ka mūsu darbs pie apsvērumiem jau ir kliedējis viņu bažas. Senlovas kundze jau minēja, ka dati no ēzvanas sistēmas attiecas uz transporta līdzekli. Šeit nav runa par personīgiem datiem, ja vien, protams, tie netiek kaut kādā veidā saistīti ar citu informāciju. Uzskatu, ka to vajadzētu skaidri pateikt. Šeit ir runa par transporta līdzekļa sistēmu, kas tiek iedarbināta avārijas gadījumā, vienalga, kurš cilvēks būtu pie stūres. Mums bija ļoti noderīga tikšanās ar Akselu Vosu, kurš būs referents šajā jautājumā, un e, šeit mēs skaidri paskatījām, skaidri varējām redzēt, kādi tad ir galvenie problēma jautājumi attiecībā uz ēzvanu sistēmu. Paldies, tad tagad turpināsim darbu. Šķiet, ka Lohegārda kungs, kurš aizstāja Šmīta kungu šorīt, ir klāt. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū. Arī ēnu referenti ir klāt Švāps, Raptī, Rūle un arī es Eh, runāsim par atzinumu ekonomisko un monetāro lietu komitejai noteikumi, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalību valstu un ES konkurences tiesību pārkāpumiem. No konkurences ģenerāla direktorāta arī ir klāt Kubika kungs, viņš arī izteiksies. Lohagārda kungs, vai jūs esat gatavs? Varu dot jums vārdu, lai jūs izklāstītu Šmita kunga viedokli par grozījumiem. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ole lika jūs visus veicināt. Viņam ir žēl, ka viņš nevarēja piedalīties šajās diskusijās, jo viņš pašlaik atrodas Adisabebā, AKK un uh, Eiropas Savienības uh, tikšanās tur notiek. Uh, Viņš ir priecīgs, ka ANU referentiem ir izdevies panākt vienošanos par pirmo un trešo kompromisa grozījumu. Pirmais kompromiss galvenokārt balstās uz um, komisijas rekomendācijām par ko kolektīvajām pras kompensācijām. Tāpat arī šeit ir paredzētas uh, trešo pušu kompensācijas. Ola Šmits uzskata, ka šeit mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Šeit vajadzētu izveidot opt-in sistēmu Eiropas Savienības līmenī. Uh, Par 13. grozījumu vēl ar vien ir daudz darba. Šim itekungs piekrīt komisijai, ka šim nosacījumam ir vajadzīgi, vajadzīgi kritēriju izpilde. A un C iekavās tātad šie kritērijiem ir jābūt izpildītiem. Šeit nav nekādu pārāk lielu pretrunu. Visiem ir pienākums izmaksāt kompensācijas. Ja tiek pārsniegtas konkrētas summas. Balsojums notiks 17. Eh, decembrī, un Ole Šmits nosūtīs jaunu priekšlikumu kompromisiem, kad viņš būs atgriezies no Etiopijas. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Lokakārd. Paldies, Lokakārda kungs. Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Pirmais Švāba kungs. Paldies, priekšādētāji. Lohgorda kungs ļoti uh, precīzā formā uh, mums izklāstīja to, ko Ole Šmīts, kā mūsu atzinuma sagatavotājs, ir uh, sagatavojis. Viņš vēlreiz atkārtoja, ka viņš vēlas būt piesardzīgs. Principā pastāv šāda situācija. Uh, 27. janvārī Ekonomisko monetāro lietu komiteja pieņems lēmumu, šķiet, ka juridisko lietu komitejai ir ekskluzīva kompetence. Padomē pa šo laiku ir attīstījusies tāda situācija, ka e, tiek apšaubīts tiesiskais pamats, taču es dzirdu, ka padomē nav vienprātības par e, padomes e, juridiskā dienesta atzinumu. Un līdz ar to eh, viss it kā notiek pēc laika grafika. Šis garais strīds starp abām komitejām visticamāk netiks atrisināts tik ātri, kā mēs sākumā plānojām. Man ir arī jāatzīst, ka šeit ir ļoti daudz pārpratumu, kas vēl ar vienu nav atrisināti. Par to es arī gribētu pateikt pārsteigumu, jo īpaši attiecībā uz Lohgarda kunga pašreizēju paskaidrojumu priekšlikums par optīnu sistēmu ir apsveicams, bet eh, komisija jau no sākuma izgāja no tā, ka viss šis eh, kompensācija jautājums ir jārisina padomē. Almuņas mm, kungs eh, ekonomisko lietu komitejā vēlreiz vakar to apstiprināja. Tieši tāpēc mēs nedrīkstētu uh, pieņemt, ka šajā direktīvā ir jāiekļauj vairāki kolektīvo kompensāciju priekšlikumi. Uh, Eiropas optīnu modelim tomēr vajadzētu sekot. Mēs ar Šmita kungu esam diskutējuši par dažādiem elementiem, bet tomēr vēl ar vienu ir neskaidrības. Divpadsmitā panta otrajā punktā un 13. panta otrajā punktā arī ir uh, iekļauti šādi nosacījumi. Manuprāt, tas ir diezgan bīstami. Profesors Bonhams um, no tiesas arī to ir apstiprinājis. Varētu izveidoties tāda situācija, ka tas, kas ir iesniedzis sūdzību un kas uh, iegūst uh, kompensāciju šajā procedūrā, tas nozīmē, ka viņš tomēr nebūs uh, pilnībā kompensēts, tāpēc, ka šī uh, vaina, šie zaudējumi gulsies uz netiešajiem iesaistītajiem. Ja netiešie iesaistītie savukārt sniegs savu sūdzību, tad situācija netiks atrisināta. Bez tam um, būs kompensācija par vienu un to pašu zaudējumu jāmaksā divreiz. Līdz ar to uh, Uh, mēs nevēlamies šādu sistēmu punitive damage ieviest uh, Eiropā. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs gribētu. Nu, protams, uh, tad, kad Olašmits saka, ka viņš vēlētos būt piesardzīgs, tad iespējams viņš domā tieši to pašu, bet manuprāt, ar to īsti nepietiek. Vēl daži punkti par kompromisiem, ko ir ieteicis Olašmits. Man ir radies iespējas, ka Eiropas tiesa savos spriedumos nav pieļāvusi to, ka uh, konkrētiem dokumentiem uh, vajadzētu attiekties uz eh, prasību iesniedzējiem. Tas nozīmē, ka tiesnesim ir jāizlemj, kurus dokumentus var publiskot un kurus nē. Tieši tāpēc arī es eh, gribētu teikt, ka vajadzētu sniegt vadlīnijas tiesnesim attiecībā uz visiem dokumentiem, kas eh, attiecas uz prasību un uh, šo procedūru. Es domāju, ka mums vajadzētu apspriesties. Tas noteikti nepalīdzēs, ja uh, direktīva jau pirmajā procedūrā tiks apstrīdēta Eiropas tiesā. Un visa šī procedūra nebūs skaidra. Tas būtu viss attiecībā uz Ola Šmita priekšlikumiem. Kopumā es uzskatu, ka komisija ar savu priekšlikumu iet absolūti pareizajā virzienā. Problēma, kas eh, ir radusies, ir kaut kādā veidā jārisina, bet tas noteikti mums nepalīdzēs, ja mēs radīsim tikai problēmas, mēģinot šo dokumentu nobalsot līdz šī sasaukuma beigām. Tieši tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz to, ko ir ieteikusi komisija, un es uzskatu, ka tieši tāpēc Olis Šmita sagatavotie kompromisi ne visi no tiem ir atbilstoši. Prapsi. Raptī kundze. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Σουάμπ. Αναφέρομαι ειδικότερα στον κύριο Σουάμπ γιατί ε, χάρηκα... Paldies. Priekšādētāji, es vēlētos galvenokārt atsaukties uz Švāba kunga teikto. Mani mazliet uztrauc viņa teiktais, un pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Šmita kungs ir sagatavojis ārkārtīgi labu dokumentu. Viņš ir ļoti daudz strādājis pie kolektīvās tiesība aizsardzības mehānisma. Uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir labs, bet mm, tomēr šeit eh, trūkst elements, kas eh, radītu ārkārtīgi būtiskas atšķirības, proti, uh, komisija beidzot ir gatava ieviest milzīgas pārmaiņas un palīdzēt pilsoņiem. Komisija nav vēl gatava to darīt. Ko tad dara komisija? Komisija nodrošina, lai eh, kolektīvā tiesība aizsardzība būtu obligāta. Vēlreiz gribētu sirsnīgi pateikties Šmita kungam par viņa izcilo darbu. Viņš eh, ļoti labi sadarbojās, un tiešām mēģināja panākt vienošanos un iet pareizajā virzienā. Taču viņa pozīcija šeit būs izšķirošā. Ja būs sarunas, tad es baidos, ka mēs nekur tālu nenonāksim. Jo īpaši, ja runa par kolektīvo tiesību aizsardzību, man ir tāda sajūta, ka mēs tagad tā kā kāpjamies atpakaļ. Ole Šmīts bija panācis tādu ļoti diplomātisku formulējumu. Viņš teica, ka ja mēs šo tēmu kolektīvā tiesība aizsardzība vēlamies pabeigt vēl šajā sasaukumā, tad mums ir jāspēj vienoties. Domāju, ka tas viss nāk par labu Eiropas pilsoņiem, un tieši tāpēc mums vajadzētu par to nobalsot vēl šajā sasaukumā. Es uzskatu, ka mums ir eh, vēl jāskatās, vai šis atrastais risinājums ir tiešām tas labākais. Tas, protams, iet pareizajā virzienā. Ar tā palīdzību mēs nodrošināsim solidaritāti Eiropā. Un, protams, tas ir būtiski, ja mēs domājam par vēlēšanām. Tagad par pirmajiem diviem kompromisa grozījumiem. Tos es varu atbalstīt. Kolēģis ir pastrādājis patiešām labi. Attiecībā uz trešo un ceturto mums ir daži iebildumi, taču es negribu pārāk ilgi runāt esam ieteikuši, ka zaudējumi, zaudējumi paplašināšana nebūtu jāparedz tikai attiecībā uz karteļiem. Es atbalstu arī Šmita ieteiktos uzlabojumus un atbalstu arī laika grafiku. Proti mums ir jāiet uh, jāvirzās uz priekšu, lai mēs varētu nobalsot, taču man ir arī divi brīdinājumi, ko es vēlētos paust. Pirmais brīdinājums attiecas uz deputātiem, uz komisiju, uz pilnīgi visiem iesaistītajiem, kas strādā pie šī jautājuma. Mums vajadzētu nodrošināt un panākt, lai šis temats tiktu pabeigts vēl šajā sasaukumā. Otrais brīdinājums attiecas uz Tautas partijas grupu un uz manu ļoti dārgo kolēģi Švāba kungu. Viņš ir referents ekonomisko lietu komitejā, un šeit viņš ir ēnu referents. Šis temats viņam ir ļoti pazīstams un tūs. Taču Lūdzu, neapkampiet šo tēmu tik cieši, ka jūs beigās to nožņauksiet. Tad jūs beigās nepalīdzēsiet Eiropas pilsoņiem. Lielas paldies, Rūlas kundze! Es varu izteikties ļoti īsi. Mēs arī pateicamies Šmita kungām par ļoti labo darbu. Mēs atbalstam visus viņa kompromisa grozījumus bez jebkādiem iebildumiem. Right. Um, okay. um... Tā tad Varbūt es varētu runāt kā ēnu referents no savas grupas. Es domāju, ka mums joprojām vēl ir bažas par kompromisa grozījumiem, pie tiem vēl būs jāstrādā tālāk. Es jau sanāksmē, sanāksmes sākumā teicu, ka balsojums par šo ir atlikts. Tātad mums vēl būs laiks, lai strādātu pie kompromisiem. Mūsu vislielākās bāžas ir par eh, šo aizsardzības jautājumu un varbūt komisija varētu komentēt, lai veicinātu eh, patērētāju iespējas prasīt kompensāciju par karteļiem Nu, varētu būt tā, ka patērētājs eh, ir pircis eh, preci no eh, mazumtirgotāja, tātad viņš tieši netiek ietekmēts, bet šajā gadījumā šis kārtels ir bijis ķēdes sākumā, un tad mums vajadzētu šeit paskaidrot, kā šajā gadījumā darbojas patērētāju aizsardzība un kā patērētāji varētu iegūt labumu no šīs aizsardzības Un e, šeit vēl nav īstas e, juridiskas skaidrības. Mēs sagatavojām dažus grozījumus, lai to paskaidrotu. Es nedomāju, ka kompromisa grozījumi te palīdz, bet varbūt mums var palīdzēt šeit komisija, jo arī jums ir bāžas par šo jautājumu. Vai vēl kāds gribētu runāt? Es gribētu aicināt uh, Kubeka kungu no komisijas. Paldies! Vispirms es uh, ļoti priecājos par vispārīgo atbalstu no jūsu komitejas šim priekšlikumam, un es arī priecājos, ka jūs uh, varbūt gribēsiet darīt visu iespējamo, lai turpinātu darbu un lai to pabeigtu pirms nākamajām vēlēšanām par jautājumiem eh, aizsardzība no netiešās iedarbības ir ļoti svarīga. Bieži vien ir tā, ka šī karteļa noteiktā pārmērīgā cena iziet visam eh, cauri visiem piegādes ķēdes posmiem. Šeit patērētājiem ir grūti kaut ko grūtāk pierādīt, jo viņi atrodas piegādes ķēdes beigās un viņiem nav pieejas dokumentiem kas būtu pierādījumi šajā lietā. Tāpēc būtu jāatvieglo pierādījums sloks patērētājiem, un es priecājos, priecājos dzirdēt, ka Šmita kungs gribētu strādāt tālāk pie šī jautājuma, lai aizsargātu patērētāju intereses. Kā mēs strādājam? Tā tad ir jāsasniedz eh, tā Eh, stāvoklis, kad kompensācija eh, tiek sadalīta starp dažādiem līmeņiem. Eh, tas nenozīmē, ka kartelim būs vieglāk izvairīties no atbildības. Mēs ļaujam šim pārkāpējam celt tādu iebildumu, ka daļa no šīs mākslas tika pārlikta uz eh, pārējo piegādes ķēdi, bet eh, tad eh, arī tomēr kartelim pienākas savu daļu atbildības. Komisija mēģinās paskaidrot vairāk. Say, Par šīm kolektīvajām prasībām parlamentā jau ir runāts vairākus gadus, un no 2011. gada komisija uh, arī ir eh, piekritusi, ka ir jābūt horizontālai pieejai, eh, kur arī būtu jāapskata patērētāja aizsardzība un eh, citi jautājumi, kur likuma pārkāpumi varētu nodarīt kaitējumu, un tāpēc mēs arī sagatavojām ieteikumu dalību valstīm divos gados izveidot šo kolektīvo prasību sistēmu Protams, eh, šis ir ieteikums bez saistoša spēka, bet eh, tāds ir rezultāts politiskajām diskusijām. Pašlaik eh, starp dalību valstīm ir ļoti lielas atšķirības un situācija strauji mainās. Apvienotā karalista ieviesīs ļoti tālējošus priekšlikumus. Francijas un Beļģijas parlaments pašlaik apspriež arī priekšlikumus par kolektīvajām prasībām kā komisijas pārstāvim, man, protams, ir jāizstāv komisijas darītājs, tātad horizontālā pieeja. Protams, kolektīvās prasības ir svarīgas, jo eh, bez tām nevar panākt efektīvu patērētāju aizsardzību, un tāpēc šīs direktīvas priekšlikums ļaus uzlabot eh, situāciju arī kolektīvo prasību gadījumā. Tā ir viena sastāvdaļa, un tad nākamā e, sastāvdaļa ir kolektīvās e, prasības. Un tad, ja pēc diviem gadiem redzēsim, ka dalība valstis visas vai dažas neievēro šo ieteikumu, tad e, domāsim tālāk par šo jautājumu. Komisija vēlas palīdzēt apspriest šo priekšlikumu Vēl viens jautājums. Švāba kungs minēja šaubas, vai mūsu eh, šis priekšlikums par absolūto aizsardzību saskan ar tiesas eh, praksi. Man ir jāatgādina, ka mēs esam pārliecināti, ka šīs eh, atbilst tiesas praksē šis risinājums. Tātad tā kā nav Eiropas Savienības likuma, tad eh, tiesnesim ir jālemj katrā atsevišķā gadījumā, un pagājušā nedēļā mm, tiesa apstiprināja, tātad tiesnesis, ka eh, arī viņš saprot eh, šādā veidā šo situāciju. Un nu, šajā gadījumā ir jāizsver gan sabiedrības, gan individu intereses, un tas ir likumdevējiem jāpārdomā. Paldies! Tā bija ļoti visaptverošā atbilde. Lekagārdi kungs, es jums došu vārdu. Vai vēl kāds grib runāt? Nē. Tātad es esmu pārliecināts, ka darbs turpināsies un ka tiks ņemt vērā mūsu ieteikumi. Paldies! Paldies! Lokegārda kungam, un tagad mēs pieņemsim šo ziņojumu 17. decembrī. Tā tad būs iespēja arī atbildēt uz bažām par kompromisa grozījumiem pirms šī balsojuma. Un tas būs ļoti svarīgs signāls ekonomikas komitejai. Tagad tiem, kas te nebija pašā sākumā, Tātad nākamais eh, jautājums ir Loka Garda kunga paša ziņojums. Mēs esam desmit minūtes priekšā grafikam un komisijas pārstāve nav šeit, bet viņai būtu svarīgi šeit būt un dzirdēt diskusiju. Bet es domāju, vairums eh, ēnu referentu ir ieradušies. Un Uh, Mrs. Hanslick, are you standing in for Mrs. Hanslick or is she coming? Tātad jautājums ir, kad ieradīsies komisijas pārstāve. Es esmu uh, ēnu referents no uh, savas grupas. Tātad es ieteiktu tagad ļoti īsu pārtraukumu, uh, kamēr komisijas pārstāve ieradīsies. Tā tad lūdzu, ja e, kāds grib vēl padzert kafiju, tad atgriezties, e, lūgums atgriezties pēc iespējas ātrāk, tātad Lokagard kungs neaizaiet pārāk tālu. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, we're ready to restart. Mēs esam gatavi turpināt. Tātad uh, mūsu ēnu referenti arī ieradās. Un es arī sveicu komisijas pārstāvi. Uh, šis ir uh, jaunais vēstnesis Tātad jūs varat parakstīties mūsu mājaslapā uz šo izdevumu un ir eh, minēta arī vizīte Hongkongā šeit pirmajā lapusē. Eh, un arī Švāba kungs un eh, Hansens kundze. Tagad mēs noklausīsimies referentu Lokagarda kungu, kurš eh, iepazīstinās ar savu ziņojumu un pēc tam aicināsim arī ēnu referentus eh, komentēt. Eh, tātad, un es esmu arī ēnu referents no savas grupas, un pēc tam mums būs tātad eh, Jensens kundzes uzstāšanās, bet tagad es došu vārdu eh, Lokegarda kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Un es jūs apsveicu eh, ar šo ļoti veiksmīgo vizīti Ķīnā. Nu, žēl, ka es tur nevarēju būt, bet varbūt es būšu tur citreiz. Un nu, tagad, eh, godīgi sakot, eh, sākot eh, darbu pie šīs solvit diskusijas, man atkal radās tāda sajūta, ka mēs jau par šo esam runājuši, jo pirms četriem gadiem es biju Stokholmā. Mēs runājām ar Zviedrijas varas iestādēm par šo pašu solvit jautājumu un Eh, man ir tāds iespējas, ka mēs toreiz runājām tieši to pašu, bija arī tieši tie paši skaitļi. Tātad, eh, kas pirms četriem gadiem, nu vai tā tam ir jābūt, vai šeit kaut ko var uzlabot. Eh, man tiešām bija nepatīkami redzēt, ka mēs risinām uh, tās pašas problēmas, eh, ko pirms četriem gadiem pēc manām domām. Nu, tāds ir mans eh, sākuma punkts šajā diskusijā. Kā es minēju eh, ziņojumā, tagad varbūt ir laiks solīt pārcelt nākamajā līmenī, kā teiktu datorspeciālisti versija 2.0. Šeit būtu jāpievērš, jāpievēršas uzņēmēju darbības lietām un sarežģītākām lietām. Arī šeit būtu e, jāpievērš uzmanība e, struktūra problēmām un e, kā valstu likumi saskan Eiropa, ar Eiropas likumiem. Mums ir vajadzīgs labāks finansējums, darbiniekiem ir jāzina, Eiropas tiesu prakse ir arī jāsauc eh, īstos vārdos eh, dalībnieki un ir arī eh, solid centriem jāpārņem sarežģītākas lietas. Komisijai ir jāizveido, un tas varbūt ir pats svarīgākais, komisijai ir e, jānosaka tālākais attīstības virziens, e, lai mēs redzētu, vai mēs e, sasniedzam mērķus. Un pēdējais, ko es gribēju runāt, kas ir arī pats pretrunīgākais, es domāju, ka šie, ja šie mērķi netiek sasniegti, tad ir jāizstāj šī neformālā procedūra ar likumdošanas aktu. Es e, minēju šo jautājumu apzināti, jo mums ir politiski jāpieņem lēmums, un šai diskusijai ir e, jāturpinās. Tātad, ja mēs gribam e, solvit padarīt par svarīgu sastāvdaļu tirgus stratēģijā līdz 20. gadam, tad ir jābūt skaidrībai, kā to izdarīt. Un nu, ar runām un ar vienošanos, kā soli centri vispār ir labi, nepietiek, ir jābūt skaidrībai, kā e, strādāt tālāk un kā panākt to, ko mēs gribam. E, tāpēc es arī ziņojumā e, esmu tā pateicis, un es gribētu dzirdēt jūsu nostāju par šo. Es uh, Eh, pats vēl neesmu skaidrībā par šo jautājumu, bet es gribētu to apspriest un eh, teikt skaidrībā par to, kā šo solid sistēmu eh, pacelt nākamajā līmenī. Paldies! Paldies par jūsu ziņojumu! Es domāju, ka tiešām mums būtu jārunā par to, ko darīt tālāk. Nu, tagad noklausīsimies ēnu referentus. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji! Sprawozdawcy, pomimo, że ja też. Pirmkārt, gribu sveikt uh, referentu, pateikties par ļoti labi veikto darbu. Man ir tāda deja vu sarjūta, jo šķiet, ka uh, Mēs tagad atgriežamies četrus gadus atpakaļ laikā uz iepriekšējām diskusijām, bet jāuzsver, ka atzinums ir eh, ļoti labs, un es tiešām varu tam pilnībā piekrist. Solvit varbūt nav tāds eh, pilnīgs veiksmes stāsts, un eh, te es varu piekrist referentam šajā jautājumā. Uh, ka potenciāls, kas šajā sistēmā ir, tas netiek pilnībā izmantots un joprojām var, varētu veikt daudz uzlabojums. Man ir liels prieks, ka referents vērš uzmanību uz tādām lietām kā informācijas pieejamība, un tas arī vēl vairāk būtu jāizgaismo un jāuzsver. Jo Eiropas Savienības pilsoņu informēšana par viņu pilsoņu tiesībām ir liels ieguldījums labākā iekšējā tirgus funkcionēšanā. Otrām kārtām es uzskatu, ka tikpat svarīgi ir, lai būtu labi apmācīti cilvēku resursu darbinieki, jo tikai labi apmācīti solidi darbinieki varēs pilnībā izmantot šīs sistēmas visas priekšrocības. Tāpat laikā Viņi var būt ļoti noderīgi, var palīdzēt pilsoņiem un tāpat arī uzņēmējiem. Solvit tīklam ir potenciāls kļūt par instrumentu, kurš tiešām varētu atļaut izvairīties no tiesu sistēmas negodīgas izmantošanas, jo Tā kā lietas izskatīšana tiesā šobrīd ir saistīta ar ļoti sarežģītām procedūrām, tad te solvet tīkls varētu būt ļoti noderīgs. Kas ir nepieciešams? Ir vajadzīgs uh, labāks zināšanas, plašāks zināšanas par uh, šo sistēmu, par tās funkcionēšanu, par tās pastāvēšanu, un līdz šim gūtā pieredze demonstrē, ka solve tik tiešām ir kolosāls instruments, lai varētu konstatēt uh, neatbilstības Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā. Man ir liels prieks, ka referents arī šo faktu ir uh, uzsvērs un pieminējis, jo Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanai jānovad pie tādas situācijas, kad iekšējā tirgus barjeras sagrūst. Es domāju, ka Solvit ir tiešām brīnišķīgs instruments arī komisijai, jo tas palīdz ātrāk identificēt iekšējā tirgus problēmas, kuras ir saistīts ar to, ka netiek atbilstoši īstenoti Eiropas Savienības tiesību akti. Tālāk sistēmas uzlabošana ar juridiska akta palīdzību. Arī to ir ierosinājis referents. Tātad, ņemot vērā sistēmas potenciālu, tad uh, to mums vajadzētu apsvērt, izanalizēt detalizētāk solvet, ka tiešām ir ārkārtīgi svarīgs instruments uzņēmējiem, un tas dod iespēju panākt neformālus risinājumus. Tāpat laikā, ņemot vērā cilvēku resursu trūkumu un uh, tāpat arī dažus trūkums šajos centros ir ārkārtīgi grūti tieši uzņēmējiem lūgt palīdzību. Un referents ļoti precīzi norādīja, ka centri bieži vien nav spējīgi tikt galā ar sažģītām lietām. Un šī tieši ir tā procesa loma, kura būtu tik svarīga uzņēmējiem. Bet vēlreiz gribu sveikt un pateikties uh, referentam par uh, šo uh, ziņojumu. Un varbūt mums tiešām gal galā vajadzētu apsvērt tiesisko aktu kā risinājumu. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Ms. Paldies, Hansliks kundzei, saka priekšsādātājs uh, Bels kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Tā ir tāda sakritība ka es pati esmu saskārusies ar solvitu, un tas tik tiešām ir tāds eh, problemātisks jautājums, un man arī ir zināmas bažas, jo ļoti daudz nezinu par šādu pakalpojumu. Es, eh, kā es teicu, man bija reāli saskara ar šo pakalpojumu, šo dienestu, bet ir cilvēki, kas to nezina. Bija pirmās komisijas rekomendācijas un komisijas rīcības plāns, un man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilsoņi un uzņēmēji varētu izjust savstarpēju uzticamību, izmantojot iekšējo tirgu. Un mūsu mērķim jābūt tādam, lai uzņēmēji un pilsoņi, tad, kad viņiem ir problēmas nost, m, saistībā ar sociālo drošību, nodarbinātību un tam līdzīgiem jautājumiem, lai viņi zinātu, kur viņi var griezties un lai viņi varētu saņemt adekvātu palīdzību. Tātad, kad vien pilsoņi veids kādas pārobežu darbības un viņi domā, kad viņu tiesības ir pārkāptas valsts iestādēs, ir īpaši runājot par vienlīdzīgu attieksmi, tad pilsoņiem ir jāzina, ka pastāv drošības tīkls, kas var viņiem dot uh, tādu drošības tīklu vai risināt pr problēmas. Tā tad ir nepieciešama uzticamība, lai iekšējais tirgus varētu darboties, un tas ir viens no pīlāriem, ko balstās Eiropas Savienība. Tāpēc es uzskatu, ka mums nepieciešams aktīvi iesaistīties un veikt darbību, lai uzlabotu solvi, tāpat arī kā citus uh, Eiropas Savienības portālus, kā to ir ierosinājusi Eiropas komisija. Tāpat pozitīvi vērtēja Lokagārda ziņojuma projektu, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi uzstāt, lai solvit centri pat arī tad, kad tie darbojas uz neformāliem pamatiem, lai tajos būtu atbilstoši darbinieki un lai tie saņemtu pietiekam daudz citu resursu. Arī no dalībvalstu valdībām, tāpat arī sadarbības starp solvit centriem ir jāuzrauga un tā ir arī jāuzlabo. Kas ir īpaši svarīgi? ar šīm jaunajām rekomendācijām solvit uh, lietu definīcija ir uzlabota, un tas dod konsekventāku pieeju, lai uh, attiecīgi solvit centri tīklā interpretētu informāciju. Tāpat arī jāsaprot, kādas ir struktūrāla rakstura problēmas, tās ir jārisina. Tālāk par redzamību. Es ļoti pozitīvi vērtēju komentārus, kas ir iekļauti ziņojumā par uh, šo redzamību un pilsoņu un uh, uzņēmumu informētību par savu netvo, uh, tīklu past, pastāvēšanu. Es domāju, ka te ir tāds būtisks problēmas, mums ir nepieciešama tāda holistiska pieeja, runājot par Eiropas Savienības instrumentu redzamību. Dalību valstīm ir uh, jāiesaistās, jāveic informācijas kampaņas par solvitu, bet tāpat ir jānostiprina arī šīs saiknes starp uh, dažādām dalību valstu uh, mājaslapām un Eiropas Savienības portāliem. Un jāsaprot, kāda ir uh, šādu portālu nozīme. Tīpaši svarīgi ir tad uh, šāda portāla pastāvība, kad ir kāda problēma pilsoņiem vai uzņēmējiem, kādā kompetencijā, kas ir Eiropas Savienības kompetence. Tā tad ir nepieciešams uh, vajadzīgs kāds punkts centrs un uh, solvit, uh, tāpat kā daudz citu instrumentu, pastāv pilsoņu interesēs. Tāpat Daudzi nacionāli tīkli un portāli joprojām ir eh, izveidošanas fāzē, un mēs nedrīkstam aizmirst šajā ziņā arī par eh, personām ar invaliditāti. Tātad jānodrošina arī viņu piekļuvi šādiem eh, portāliem. Un tāpat gribētu atbalstīt ierosinājumu, tas ir dot dalībvalstīm iespēju izveidot tādus faktiskus solvit centrus vietējā vai uh, reģionālā līmenī. To, protams, var kombinēt ar kādiem citiem Eiropas Savienības dienestiem vai birojiem. Es domāju, ka šāda iespēja būtu labākas pieejamības nodrošināšana. Tātad, ja arī valsts iestādes rūpētos par pašu šo iniciatīvu un Kā es teicu, jā, šī organizācija, šis tīkls varētu būt pieejams organizā, um, vietējā un reģionālā līmenī. Te es runāju arī par uh, šīm mājaslapām. Tātad tāds ir prioritāts. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa, bet vēl ir daudz darba priekšā, lai nodrošinātu sadarbību arī starp nacionāliem solvit centriem pašiem. Tāpēc Es uh, ceru, ka notiks vēl tālāk sadarbība ar uh, referentu un ēnu referentiem, un mēs varēsim uzlabot šo ļoti svarīgo mehānismu. Paldies! Paldies, Abels kundzei! Saka priekšsādātājs ļoti noderīgi uh, komentāri no jūsu tiešās pieredzes. Uh, Rūs kundze, jums vārds jāpaldies priekšsādātā, runāšu pavisam īsi. Es arī gribētu pateikties referentam. Man ir līdzīgs viedoklis, esmu šeit strādājis jau desmit gadus un Solvet jau ir pastāvējis visu šo laiku. Uh, Tā ir lieta, kas mums ir jau bijusi blakus daudzus gadus. Tāpat laikā ir izstrādātas arī citas lietas uh, paralēlas solvet tīklam. Tātad ir arī citi projekti un tīkli, un domāju, ka mums tas ir jāņem vērā, tad, kad mēs domājam par to, vai mēs gribam tiesību aktu vai nē. Jo, kad rodas šis jautājums, jo tad rodas jautājums, kā solvet uh, varētu uh, atbilst tiem tiesību aktiem, kas ir par ADR vai ODR. Tātad par to mums vēl nav pietiekami daudz skaidrības. Kas man patīk par jūsu teikto ir tas, ka jūs runājat par uh, izmērāmākiem datiem, par salīdzinājumiem, ka vajadzētu konkrētāk norādīt uz trūkumiem. Mans jautājums komisijai ir tāds. Es bringt no dan was. Tad tas eh, dos eh, kaut ko tikai tad, ja šie dati būs mērāmi, kurus mēs varēsim salīdzināt, kur mēs eh, redzēsim standartus, kurus mēs varēsim uh, salīdzināt jau esošajos solvi centros. Uh, yes, I... Jā, paldies, Rūs kundzei. Jūsu pēdējais komentārs ir tāds īpaši spēcīgs, un to es atbalstu, kā arī viens no ēnu referentiem, un es domāju, ka Tas saistās arī ar tādu plašāku jautājumu par informācijas, par solīti savienošanu ar dažiem rādītājiem, indikatoriem iekšējā tirgu. Tad, kad mēs runājam šeit par Eiropas pusgada uh, norisēm, mums nepieciešams veicināt, attīstīt solvit, lai tas nodrošinātu augstu līmeņa darbību, bet ir nepieciešama arī indikātori par problēmām un par problēmām, kādas pastāv iekšējā tirgu. Es ļoti lielā mērā piekrītu uh, Lokagārda kunga norādītajam virzienam, tāpat kā Rūlas kundze ilgu laiku esmu bijis šeit parlamentā, un mēs uh, esam saņēmuši regulāru ziņojumus par Solviču šajā komitejā. Mēs esam uh, iz, uh, apstiprinājuši vairākas rezolūcijas dalību valstīm par resursu piešķiršanu, tāpat esam devuši tādu ļoti konsekventu vēstījumu, kas arī ir jūsu ziņojumā, ka mēs uzskatām, ka vienotā tirgus publiskā sēja Tātad, cik liela ir piekļuve informācijai, ir tomēr ļoti tāda ierobežota, jo projām ir ļoti daudz jaunu projektu, bet tie zināmā mērā tikai sarežģīja visu šo lietu, ir ja īpaši attiecībās pakalpojumu direktīvu. Jā, tur ir izveidoti mm, vienotie kontaktpunkti, punkti, cilvēkiem, kas vēlas uzsākt, teiksim, uzņēmē darbību, bet ir arī citi aspekti par cilvēkiem, kas tomēr um, saskars ar problēmām, tad, kad viņi faktiski izmanto savas tiesības. Un tāpat arī ir patērētāja tīkls, kas izskata patērētāja problēmas attiecībā uz piekļuvu pakalpojumiem. Jā, nu arī Solvit tīklā tiek daļai ieplaukots patērētāja problēmas. Tāpat droši vien, ka jāpārdomā, 2005. gada preču pakotnē arī ir prasība paredzēt dalību valstīm izveidot informācijas punktus, lai risinātu problēmas, ar kādām cilvēks saskaras. Attiecībā uz preču savstarpējo atzīšanu, manuprāt, šī ir daudz sarežģītāka problēma nekā tas jebkad ir atzīts vai norādīts, jo par to mums nav datu. Nezinu, vai visas dalībvalsts vispār šo pakotni ir īstenojušas atbilstošā veidā. Mums ir bijuši diezgan daudz sūdzības uh, par uh, pieeju precēm. Tā ka es tev varu piekrist uh, Lakagārda kungam, ka tas varbūt ir mantojums no šīs komitejas, nākošai komitejai, ko nodosim. Mums ir nepieciešams varbūt būt nedaudz radikālākiem arī šajā ziņojumā un varbūt mazāk pašapmierinātiem jābūt par solvit sasniegumiem, bet tik tiešām jārunā par to, kā mēs var darbību kāpināt un panākt pavisam citu darbības līmeni. Sūdzību skaits it kā palielinās, bet tomēr tas ir ļoti maz salīdzinot ar to, cik transakcijas notiek iekšējā tirgu, ņemot vērā uh, informāciju to, kāda mums ir par problēmām, un tāpat arī uzņēmumi ir sūdzējušies, bet jāsaka, ļoti daudz uzņēmumu arī nemaz nesūdzās, tāpēc, ka viņi nezina par solvitu pastāvēšanu. Tad es domāju, ka tiešām mēs redzam tikai šī aizberga pašu augšējo daļiņu, un cilvēki bieži vien nezina par piekļuvi solvitu, kā jau Lokagārda kungs norādīja, un es atceros, ka vienā no mūsu agrākām sanāksmēm Mēs eh, runājām par iespēju eh, parlamenta dalībniekiem iesniegt eh, priekšlikumu solvit uzlabošanai. Es nezinu, vai, jāsaka, mans birojs kaut ko tur ir darījis šīs lietas labā, bet apvienotā karalistē mm, ar to solvit centru mēs esam diezgan labi sadarbojušies un arī uh, piemēram, gribu jautāt, vai visi mūsu kolēģi šeit parlamentā zina, ka pastāv solvit un ka tas var palīdzēt viņiem arī konkrētos gadījumos. Nezinu, vai pat parlamenta deputāts šādu informāciju visi ir saņēmuši. Balsts no zāles, kur nav mikrofonā dzirdama. Jā, priekšsēdētājs saka, varbūt mums kaut ko vajadzētu darīt tīri arī iekšēji šeit parlamentā. Komisija ir iesniegusi arī rīcības plānu saistībā ar Solvit uh, paziņojumu. Varbūt to visu mums vajadzētu vairāk iestrādāt savās rekomendācijās. Mana nostāja ir uh, tāda, ka varbūt jāaicina Lakkārda kunga būt varbūt nedaudz vairāk radikālu. Mēs varbūt arī iesniegsim vēl kādus grozījumus, lai palīdzētu viņam šajā virzienā. Uh, Tāpat domāju, ka mums vajadzētu risināt šo jautājumu par piekļuvi. Man bija prieks eh, dzirdēt Abels kundzi, viņa runāja par decentralizētākiem piekļuvas punktiem, tur, kur ir spēcīgas reģionālās pārvaldes institūcijas. Bet atkal jārunā par tādu saskaņotu eh, portālu izvietojumu, lai šī darbība konsekventa un neradītu problēmas. Uh, Es domāju, ka mums ir jāturpina sava līdzdarbība, bet tāpat laikā jādomā par solvitu, tā teikt, otro versiju, jāintegrē solvit arī ar citiem aspektiem. Tā, ļoti labi, saka priekšsēdus, vai vēl kāds vēlas izteikties šajās diskusijās par solvit, pirms es dodu vārdu komisijai. Nē, neviens vairāk nevēlas. Tad vārds komisijai. Paldies par man doto iespēju izteikties. Es pirmkārt gribētu atvainoties Marijas Grūbens vārdā. Viņai bija paredzēts šeit būt, bet viņai bija jādodas uz ļoti steidzamu sanāksmi. Tā ka viņa nevarēja būt klāt pirmkārt. Gribu jums ļoti pateikties par ziņojumu, par ziņojumu projektu un par šo IMCO atzinumu solid jautājumā. Daudz jautājumu, kas ir minēti šai ziņojumā, principā jau ir minēti jaunajās rekomendācijās. Mēs diezgan intensīvi strādājam šobrīd ar dalību valstīm, ar solvit centriem, lai īstenotu dažādus elementus, ko jau mēs esam minējuši rekomendācijās. Un tā, rezultā, tā rezultātā mums vajadzētu nonākt pie solvit 2.0, pie jaunās versijas. Eh, solvit spēks ir tieši neformalitāte. Un ja mēs skaram šo aspektu, padaram to formālāku, tad šī sistēma varētu būt uz sagrūšanas robežas. Tāpēc mēs gribētu aicināt jūs būt ļoti tādas uzmanīgas, jo neformalitāte tieši padara solvit centrus uh, padara darboties spējīgs, lai tie neformāli varētu kaut ko risināt. Ja šie centri tiek oficializēti, formalizēti, kā piemēram kaut kādas pārkāpuma procedūras, tad uh, būs pilnīgi citi spēles noteikumi un cilvēki iespējams negribēs uh, rast kādus neformālus uh, risinājumus. Tātad šis elements ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad solvit, lai saglabājas kā tāda neformāla sistēma. Otrām kārtām Ziņojumā solve tagad ir parādīts plašākā kontekstā, tāpat atspogļot nepieciešamību, lai cilvēki būtu labāk informēti par savām tiesībām. Tas saistās arī ar uh, Europe uh, mājas lapu un attiecīgi jauno rīcības plānu. Tātad šis ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Mēs gribētu, lai daudz vairāk cilvēku grieztos pie solvit. Mēs gribam, lai cilvēki ne tikai zina šo nosaukumu solvit, bet lai cilvēki, kas eh, konstatē problēmas iekšējā tirgu, varētu kontaktēties. Un viens no šiem veidiem ir eh, Europe mājaslapa, un eh, mēs jau esam redzējuši, ka ļoti daudz ir apmeklētāji bijuši šajā mājaslapā, un tā tad jā. Ja cilvēki, kas iet caur šo portālu, tad viņi saņem informāciju, un tad, ja viņi tiek uh, novirzīti uz Solvic, tad, jā, viņiem rodas iespēja atrisināt problēmu. Tāpat ir nepieciešama saikne ar nacionālajām centriem, to mājaslapām, lai tad, kad cilvēki meklē informāciju valsts mērogā, valsts portālā, tad lai viņi atrastu, ieraudzītu solvit uh, iespēju viņiem palīdzēt. Tātad tas ir mums ļoti svarīgs uh, elements, lai cilvēki ieraudzītu un izmantotu solvitu. Un jo vairāk viņi izmantos solvit, jo vairāk uh, lietas tiks izskatītas un jo vairāk mums būs atpakaļ atgriezniskās informācijas par to, kā funkcionē iekšējais tirgus. Un tas arī dod, zinām, atbildi jautājumam par indikatoriem. Mēs šobrīd domājam pie tā, kā ziņot, kā uzlabot ziņošanu par solvitu lai padarītu to plašāku, kā līdz šim, lai izgaismot jautājumus, lietas, ko mēs redzam, kas notiek Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Tas nozīmē, ka indikātori ne tikai norāda, kā darbojas pats solve centrs, bet šie indikātori rāda, kā reāli funkcionē pati dalībvalsts iekšējā tirgus ietveros. Bet mēs domājam par to, kā to labāk izdarīt, bet tas viss tiks iekļauts uh, uh, rādītāju kopumā. Un vēl, es zinu, ka par šo jautājumu tiek runāts atkal un atkal, un man liekas, ka par to jau runājam arī tad, kad salve tika uzsākts pirms desmit gadiem. Tas ir cilvēku resursi šajos centros. Un Tas ir problēma jautājums. Man ir prieks, ka šajā ziņojumā atkal tas tiek minēts. Mums ir nepieciešams likt spiediens dalību valstīm. Tātad jāliek politisks spiediens, lai tiktu nodrošināt cilvēku resursus, jo mēs redzam, ka ir pārāk daudz solvit centru, kur ir milzīgs eh, darbinieku apgrozījums, šie cilvēki atnāk un aiziet pārāk ātri, tas nepalīdz izskatāmajām lietām. Tā tad ir eh, lieli centri, kur tikai viens cilvēks strādā solvit centrā. Mums tā tad ir jāliek spiediens uz dalībvalstīm, lai nodrošinātu atbilstošus cilvēku resursus šajos centros, bet tas, eh, jāsaka, nav īpaši viegli šajos laikos prasīt, eh, jo arī valstu pārvaldes iestādēs tiek samazināts strādājušo skaits, bet, nu, kā es teicu, šī mm, lieta ir izšķiroši svarīga. Šķiet, ka esmu pateikusi galveno saka komisijas pārstāve. Paldies vēlreiz par eh, ziņojumu projektu un Mēs labprāt uh, saņemam jūsu spiedienu un konstruktīvu kritiku, jo tas ir vienīgais, kā mēs varam veikt uzlabojumus nākotnē. Paldies! Good. Uh, well, thank you very much. Labi, tiešām liels paldies. Mēs uh, noteikti turpināsim izdarīt spiedienu. Lohigard kungs, vai jūs vēlējāties izteikt kopsavilkumu un runāt arī par laika grafiku? Uh, jā, paldies priekšsādātāji. Pirmkārt, paldies maniem kolēģiem Domāju, ka ir patiešām brīnišķīgi redzēt, kas notiek. Šķiet, ka ir īstais laiks arī kad kaut ko darīt. Ir panākta vienprātība, ka ir jāstrādā un, uh, izmantojot priekšādātāju vārdus, ir jādara kaut kas radikālāks. Protams, mēs varam apspriesties par to, ko tas nozīmē. Tieši tāpēc mēs arī labprāt turpināsim diskusijas ar ēnu referentiem. Man ir daži komentāri par to, kas tika teikts, jo īpaši no komisijas pārstāv puses. Domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šeit mēs nekritizējam komisiju kā tādu. Jūs esat eh, strādājuši un paveikuši ļoti labu darbu. Te drīzāk ir runa par dalību valstīm un to kritizēšanu. Daudzos citos gadījumos mēs redzam, ka trūkst izpratnes par to, ka mēs visi interesējamies par šiem tematiem. Mēs negūstam atbalstu no dažu dalību valstu puses, un tā ir problēma. Es pamanīju arī to, ko jūs minējāt, ka mums ir jāturpina izdarīt politisks spiediens uz dalību valstīm. Manuprāt, tas ir tāds kā paradoks, ar ko jūs saskaraties. Uh, Jūs piekrītat, ka mums ir jāizdara politisks spiediens, bet ir jāuzdod jautājums, kā šo politisko spiedienu izdarīt, kādā veidā ietekmēt dalību valstis. Tādā veidā mēs atkal nonākam pie neformālā jautājuma. Solvi darbojas jau desmit gadus, un mēs vēl ar vienu runājam par spiedienu izdarīšanu uz dalību valstīm. Kas īsti notiek? Dažkārt vajag rungu Nepietiek tikai ar burkānu, lai kaut ko panāktu. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt par to diskutēt. Uzskatu, ka ir īstais laiks e, rīkoties. Pašlaik ir tāda politiskā situācija, kur mēs gaidām jauno parlamentu. Manuprāt, tas būs pavisam savādāks parlaments. Iespējams, arī komisija būs pavisam savādāka. Es e, to saku, tāpēc, ka, ja mēs vēlamies, lai mūsu darbam būtu rezultāti, mums ir jāmeklē arī citi instrumenti, kas runā par politisko situāciju dalību valstīs. Ja mēs tiešām gribam kaut ko panākt ar 2020. gada stratēģiju un tās uzsvaru uz izaugsmi, man ir jums jautājums. Jūs runājāt par risku un par to, ka tas varētu palielināties, ja mēs izmantosim šos jaunos instrumentus un uh, tiesību aktus. Ko jūs īsti ar to domājāt? Es mēģinu saprast, ko tas īsti sevi ietver. Kādi tad ir šie sliktākie scenāriji, kurus jūs mēģinājāt aprakstīt? Es gribētu saņemt atbildi šo jautājumu, varbūt ne tagad uzreiz, bet varētu nā, turpmākajās diskusijās runāt par imploding. Tagad par procesu. 5. decembrī ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Es uh, ceru, ka tiks iesniegti daudzi labi grozījumi, iespējams, ka pat ar striktākiem formulējumiem nekā manā tekstā. Un pēc tam pēc jaunā gada mums būs iespēja vēlreiz par to apspriesties. Balsojums ir paredzēts 23. janvārī. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies! Mums ir atlikušas dažas minūtes, varbūt komisija gribētu atbildēt uz uzdoto jautājumu. Lohkārta kungs uh, uzdeva diezgan precīzu jautājumu. Šķiet, ka jūsu kolēģi no Markta ģenerāla direktorāta nav klāt. Es uh, atvainojos arī Markta ģenerāla direktorāta vārdā. Uh, Šķiet, ka viņi mazliet ir aizkavējušies. Kāda tad ir apakalipse, Solvit, kā es to iztēlojos? Esam apspriedušies ar dalību valstīm, pirms nācām klajā ar jauno rekomendāciju, kādā veidā mēs varēsim veidot regulu. Ir tādas dalība valstis, kas nevēlas dot savu ieguldījumu rekomendācijās. Mums ir termiņš uh, solvit ieviešanai, uh, Tas ir ļoti ātri un, un tas jau ir pēc desmit nedēļām, un noteikti, ka dalībvalstis nespēs šo termiņu ievērot. Tas nozīmē, ka šie noteikumi ir tādi diezgan vāji. Un tad, kad tas būs oficiāli, tad es negribētu būt tā, ka es teikšu, ka jūs esat nepareizi piemērojuši Eiropas Savienības tiesības. Tas nozīmēs, ka es oficiāli atzīstu, ka es nepareizi piemēroju Eiropas Savienības tiesības. Jums vispirms vajadzētu pierādīt, ka es esmu kļūdījusies. Solvit centrs tad nespēs risināt e, konkrētās situācijas, kad cilvēks saskarsies ar šādām problēmām. Tas nozīmē, ka būs jāsāk oficiālā procedūra, pārkāpuma procedūra, un tas e, prasīs gadus. Tas nozīmē, ka civilierēdnis, kas nav ievērojis Eiropas Savienības tiesības, neko nedarīs līdz brīdim, kad viņam formāli pārmetīs, ka viņš e, ir kļūdījies. No tā es baidos. Tas nozīmē, ka salve centrs nespēs risināt problēmas ātri un efektīvi. Tās būs ne, nevis desmit nedēļas, bet gads vai divi gadi, un tad eh, solvit pievienotā vērtība pazudīs. Solvit ir par brīvu un, protams, ir iespēja arī doties uz tiesu. Tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Implode termina lietošana iespējams ir pārāk uh, strikta, varbūt tas ir par stipru teikts, bet gribētu teikt, ka Solveit eh, labā īpašība ir tā, ka tas ļauj relatīvi ātri atrisināt problēmas, neieejot garajās procedūrās. Es e, esmu iesaistījies Solveit jautājumos jau diezgan ilgu laiku, un es ļoti labi saprotu to, ko jūs teicāt. Tas, protams, dod savu ieguldījumu e, ātrajās procedūrās, un tas, protams, uh, valsts iestādēm varbūt rada problēmas. Šķiet, ka uh, frustrācija būs milzīga, pēkšņi atklāsies, ka Solvit vairs nespēja atrisināt problēmas. Mums, protams, ir jāskatās arī, kas aiz tās lēpjas, kāda ir šī garā mašinērija, un mums noteikti vajadzētu par to domāt, cenšoties virzīt šos jautājumus uz priekšu. Bet, kā jau jūs ieteicāt, cilvēkiem vajadzētu labāk saprast, kas tad Solvit īsti ir. Kad es uzdevu jautājumu parlamentā, šķiet, ka tas notika pirms dažiem gadiem, mēs aicinājām šīs komitejas deputātus uh, reģistrēties kā solvit klientiem. Un pēc tam mums vajadzēja nosūtīt veidlapas. Es neesmu pārliecināts, ka tas turpinās. Nāsmu arī īsti pārliecināts, ka Eiropas parlamenta deputāti lieto solvit, lai risinātu savas problēmas, tad kāpēc gan mums runāt par citiem pilsoņiem? Uh, Lielas paldies, paldies arī referentam. Vēlreiz atkārtošu to, ko viņš teica. Mums ir diezgan strikts termiņš grozījuma iesniegšanai, tas ir 5. decembris. Mums ir eh, vēl nākamā nedēļa grozījuma iesniegšanai. Pēc tam eh, grozījuma izskatīšana ir paredzēta 9. janvārī, un kompromisi 22. janvārī un 23. janvārī ir balsojums. Kāpēc 23. janvāris? Mēs gribam nodrošināt, lai šis jautājums nokļūtu plenāru sēdē, un te ir vajadzīgs tāds kā sagatavošanās cikls. Pēdējā plenāru sēde ir aprīļa beigās, 23. janvāris, tā tad ļauj mums iekļaut šo jautājumu plenāru sēdē martā vai aprīlī, un tāpat mums ir arī jānodrošina pietiekami labas diskusijas. Iespējams, ka tiks izdarīts spiediens attiecībā uz uzstāšanās laikiem, bet eh, par to vēl nesāksim runāt. Tas ir vienkārši signāls politiskajām grupām par to, kas varētu notikt. Liels paldies! Tiem no jums, kas skatās internetā vai arī nevarēja ierasties ātrāk, gribētu jūs informēt, ka izmainījām darbu kārtību šorīt, lai izskatītu Lohgarda ziņām ātrāk. Tagad runāsim par Arijas ziņojumu par integrēto sūtījumu tirgu. Šīs jautājums ir ārkārtīgi uh, būtisks, un es zinu, ka Markta ģenerāldirektorāts uh, pie tā ļoti uh, daudz strādā. Tāpat arī ir uh, gatavs laika grafiks. Došu vārdu Pablo Ariasam, lai viņš varētu runāt par kompromisa grozījumiem. Senlovas kundze atkal ir ieradusies, Kreutzmann kungs ieradies, Rūlas kundze, Bīlena kunga nav klāt. Ak jā, Bīlena kungs tikko ienāca zālē ļoti laicīgi. Tas nozīmē, ka visi ēna referenti ir klāt. Došu vārdu vispirms Ariesa kungam. Lūdzu, viss kārtībā. E. Paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties visiem, kas ar mani sadarbojās pie šī jautājuma. Mums ir bijušas eh, diskusijas ar ānu referentiem un arī citiem, kas ir iesaistīti šī ziņojuma sagatavošanā. Es vēlētos pateikties visiem, kas strādāja pie grozījumiem. Manuprāt, ka visas politiskās grupas ir ļoti daudz ieguldījušas, kas mums ir ļāvis panākt vienošanos par daudziem svarīgākajiem jautājumiem. Es tāpat arī atvainojos, ka nevarēju ierasties eh, uz diskusijām par grozījumiem, pagājušo mēnesi. Man bija jāpiedalās citos pasākumos, tāpēc es nevarēju būt klāt, bet es vēlētos pateikties prezidijam un arī Švāba kungam par to, ka Švāba kungs varēja mani pārstāvēt. Es gribētu viņam patiešām pateikties, jo viņš strādā ļoti konstruktīvi un efektīvi. Pagājušo reizi viņš jau minēja, ka visi grozījumi dod ļoti labu ieguldījumu ziņojumā un bez šaubām šis ziņojums līdz ar to tiek uzlabots. Jo īpaši es gribētu pateikties ēnu referentiem, kas ir arī devuši savu ieguldījumu. Korea de Campos ir sagatavojis ļoti labus grozījumus, tā skaitā arī Gebhārdas kundze. Lielākā daļa no grozījumiem man ir akceptējami, un es gribētu jūs aicināt balsot par tiem. Ir pāris grozījumi, kas mums vēl būtu jāapspriež. Esmu pārliecināts, ka pēc apspriešanas mēs varēsim vienoties par kompromisa grozījumiem, un šis ziņojums varēs virzīties uz priekšu. Ir ļoti būtiski, lai mēs turpinātu strādāt pie šī ziņojuma, jo tas ir ļoti nozīmīgs. Tas ir viens no svarīgākajiem pīlāriem e-komercijas tirgu. Mēs a, esam daudz strādājuši pie šiem jautājumiem šī sasaukuma laikā un šajā komitejā. Mums ir jāatzīst, ka integrēto pakalpojumu tirgus ir neatsverami svarīgs MVU, un tieši to es arī vēlos paust savā ziņojumā. Protams, mēs esam runājuši par daudziem svarīgākajiem jautājumiem, esam darījuši to komitejā un kopā ar ēnu referentiem. Man šķiet, ka politiskās grupas kopumā piekrīt tam, ka šis eh, ziņojums ir tik būtisks un ka tā mērķi ir svarīgi. Mēs gribam panākt labāku e-komerciju Eiropas Savienībā. Kā jau es minēju, mēs pie tā strādājām šeit komitejā. 2010. gadā mēs pieņēmām uh, ziņojumu par elektronisko pakalpojumu tirgu. Tāpat arī esam strādājuši pie digitālā tirgus ziņojumiem un mūsu darba grupā mēs turpinam strādāt arī pie digitālās ekonomijas jautājumiem. Uh, arī e-komercijas jautājumiem. Mums ir bijis ļoti daudz um, sanāksmi, un lielākā daļa no šiem dokumentiem tiks pieņemta līdz jūlijam. Patērētājiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Te ir runa par digitālajiem parakstiem. Vajadzētu nodrošināt, lai patērētāji tos var izmantot, un tāpat arī, lai ir nodrošināta tiesība aizsardzība. E-komercija pilsoņiem ir ļoti svarīga. Institūcijas ir ieguldījušas ļoti lielus pūliņus, lai mēs varētu panākt eh, mērķus iekšējiem tirkumu, un es ceru, ka mums arī izdosies panākt to, ko mēs vēlamies. Digitālais tirgus cerams kļūs par realitāti. Esmu sagatavojis astoņus kompromisa grozījumus, kur ir runa par, past, par mm, e, patērētāju izvēles veicināšanu, informācijas pieejamību, starpsavietojamību, uzlabotu kvalitāti un uzticamību Esmu skatījis arī to, kā mēs varētu ieviest Eiropas uzticības zīmi e-komercijas piegādes pakāpojumiem Eiropā. Šādā veidā piegādes kļūtu elastīgākas, bet vienlaicīgi arī uzticamākas, un tas noteikti dotu daudz laba nacionālā kontekstā. Esmu apspriedies ar ēnu referentiem, uh, Un eh, tā kā es uzskatu, ka grozījumi ir labi, piemēram, Korejas de Campus 2, 3, 5, 9, 12, 25 un 26, 45 un 47, Kreutzmann kungs 17, 46 un 59, Senelovas kundzes grozījumi, Gebhārdas kundzes grozījumi un atkal Korejas de Campusa grozījumi Manuprāt, tie visi ir labi, un tos vienkārši vajadzētu akceptēt. Cenu salīdzināmību un dažādas mājas lapas, kas to iesaka 19., 47. grozījums un citi. Man šķiet, ka ziņojums attīstās pareizajā virzienā, un tas arī būtu viss, ko es vēlējos teikt. Ļoti labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus un turpināšu viedokļu apmaiņu. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos starp visām politiskajām grupām, lai mēs šo ziņojumu varētu pieņemt. Noslēgumā gribētu vēlreiz jums visiem pateikties. Šajā parlamentā esam pieredzējuši digitālās ekonomijas atmošanos Eiropā un esam arī devuši savu ieguldījumu šīs ekonomikas veicināšanā. Es domāju, ka mēs varam priecāties par to, ko parlaments ir paveicis, un cerams, ka šīs komitejas veiksmīgais darbs um, turpināsies arī nākamajā sasaukumā. Paldies! Es uzskatu, ka šis darbs nāk īstajā laikā. Un liela daļa izriet, protams, no komisijas darba un arī no digitālās ekonomikas darba grupas. Es atvainojos, ka neapsveicu Lamatas kundzi, es meklēju Werneru Stainu un neredzēju, ka jūs jau esat klāt. Tas nozīmē, ka markta ģenerāldirektorāts ir tiešām labi pārstāvēts. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Vispirms izteiksies Senelovas kundze. Jā, Vihtilā. Paldies. Es vispirms gribētu pateikties referentam par kompromisa priekšlikumiem un tajā pašā laikā par nožēlu es šo priekšlikumu saņēmu tikai uh, vakar vakarā tā tad nevarēja apspriest līdz galam ar kolēģiem, bet eh, man ir daži komentāri par kompromisa priekšlikumiem. Tātad es runāju eh, sociālistu vārdā par eh, grozījumiem. Nav pieņemams, ka mūsu grozījumi par darba apstākļiem šis grozījums joprojām nav iekļauts, lai gan mēs uzskatām to par daļu no eh, mūsu priekšlikumiem. Pirmais kompromiss eh, pilnīgi neņem vērā mūsu galvenās eh, prioritātes un tāpēc mēs ieteiksim tālākas izmaiņas referenta kungs minēja dažus jautājumus, kas eh, nav iekļauti šeit kompromisā, un es gribētu jautāt, tātad domājot par pirmo kompromisu, par 31., 33. un 35. grozījumu, kāpēc tie nav iekļauti pirmajā kompromisā. Otrs komentārs ir par to, ka tiek ieviesta Eiropas eh, uzticības zīme. Mēs to redzam kā eh, ļoti eh, svarīgu, ar lielu pievienoto vērtību, kvalitātes garantiju un zīmi, ka pakalpojumi ir uzticami. Tātad es gribētu pateikties par septīto kompromisu, bet arī šeit mēs varētu būt apņēmīgāki īpaši par to, ka būtu jāsāk strādāt tiešām pie uzticības zīmes. Tie ir mani komentāri līdz šim, bet mēs sagatavosim tālāk priekšlikumus un tos nosūtīsim rakstiski visiem kolēģiem. Un es domāju, ka mēs uh, vienosimies un varēsim atbalstīt šo uh, ziņojumu eh, sociālistu un demokrātu vārdā. Paldies! Paldies, eh, Kreutzmann kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos sirsnīgi pateikties referentam par ļoti labajiem kompromisa priekšlikumiem. Pašreizējā formā es varu atbalstīt visus priekšlikumus. Ir skaidrs, ka uh, piegādes sektors noteikti pieaugs, tāpat arī ir jāpieturās pie jau esošajiem noteikumiem citās nozarēs. Dinamiska izaugsme piegādes sektorā Eiropā ir ļoti būtiska, un tā ir arī sociāla dimensija. Ir jāņem vērā arī nacionālās kultūras un tradīcijas. Tas viss, protams, būtu jāņem vērā. Uh, Es priecājos, ka referents ir izteicies arī par maziem un vidējiem uzņēmumiem, un piektajā kompromisā ir ieviesti attiecīgi grozījumi. Šeit ir runa par to, ka šī industrija ir jāveicina uzsākt procesus mazāku piegāžu vienkāršošanai. Tādā veidā mēs varētu gūt labumu no dažādām atlaidēm. Es gribētu arī atbalstīt referenta priekšlikumu attiecībā uz uh, Eiropas eh, marķējumu elektroniskām piegādēm, arī tad, ja šeit ir, nav runa par vienkāršas paciņas nosūtīšanu. Es tāpat arī priecājos par septīto priekšlikumu. Šeit šķiet nevajadzētu ieviest pārāk striktus kritērijus uzticības marķējumam. Vajadzētu ņemt vērā patērētājiem svarīgākos kritērijus. Tāpat arī ir jānodrošina juridiski priekšraksti, ir jānodrošina arī ekonomiskie un sociālie uh, kritēriji, ir jāievēro arī atsevišķi kritēriji, un šeit vajadzētu nodrošināt valstu uzraudzību. Es piekrītu arī astotajam kompromisam un tajā iekļautajam izvērtējumam, ka uh, ir jāizvērtē viss e, e, pastāvošais tiesiskais regulējums, un tam nevajadzētu ietekmēt pašreizējo nozares attīstību. E, 4. un 5. švāba grozījums šeit man būtu neliela piezīme. Tirgus uzraudzība ir e, jāierobežo tā, lai tā galīgi neierobežotu tirgu un tā tālāko attīstību. Uh, ir jākontrolē tikai tas, vai produkti ievēro uh, attiecīgos tiesiskos nosacījumus. Es ceru, ka mēs panāksim plašu vienprātību un ka turpmākā sadarbība arī būs konstruktīva. Uh, much, Mr. Lielas paldies, Kreutzmann kungs, Rūlas kundze. So, Var izteikties pavisam īsi. Uh, Iepriekšējiem runātājiem es vēlētos teikt, ka eh, kāpēc tiek izvirzītas kaut kādas prasības, mums mēs neesam iesnieguši nekādus grozījumus. Eh, uzskatu, ka energoefektivitāte ir ļoti svarīga joma, taču to nevar skatīt izolēti. Tas ir jāskata kopā ar enerģijas politiku un energoefektivitāti visās nozarēs. Uh, kopumā attiecībā uz grozījumiem un kompromisiem varu teikt, ka tie iet pareizajā virzienā. Uh, uzskatu, ka sociālistu grozījumi ir iesniegti mazliet par vēlu, tāpēc man vēl tie būs detalizētāk jāpapēta. Um, uh, Bīlana kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Króciutko na temat. Paldies. Ļoti īsi par ieteikto kompromisu. Uh, piektais un astotais kompromiss eh, tie attiecas uz maniem grozījumiem. Es varu šos kompromisus atbalstīt, jo tie ņem vērā eh, manus nolūkus. Eh, tagad pirmais kompromiss par sociāliem jautājumiem. Šis ir ieteikts daudz reižu sociālistu grozījumos un es domāju, ka referents arī to ņem vērā šajos grozījumos, lai gan daudzi grozījumi būtu jāskata nodarbinātības komitejā. Tomēr es domāju, ka es varēšu balsot par šiem kompromisiem, lai gan es tos nevaru apstiprināt. Septītais eh, kompromiss - uzticības zīme. Uh, Tā ir vērtīga un interesanta ideja, un komisijai būtu jāņem e, vērā šāda iespēja ieviest šo zīmi. Bet man ir jautājums, vai šī zīme tiks e, piešķirta tikai privātu uzņēmumiem, vai arī valsts uzņēmumi varēs to saņemt. Par e, citiem kompromisiem man nav komentāru, es domāju, mēs varēsim tos atbalstīt un es gribētu pateikties eh, referentam par eh, padarīto. Paldies! Vai vēl kāds vēlas piedalīties diskusijā no grozījuma autoriem? Es domāju, ka par formulējumu, tātad par kompromisa grozījumu numur viens šeit būtu jāpārskat, jo angļu versijā ir šādi rakstīts. Achieving undeclared employment. I don't think that's what you meant. Um, because the and. Uh, es domāju, ka uh, šeit uh, ir jāpārbauda angļu versija. Un es domāju, ka šeit ir runa varbūt par tulkojumu kļūdu bet uh, ir uh, šeit jāpārbauda angļu versija. Uh, Lamonti kundze, vai jūs vēlaties komentēt? Un arī es dzirdēju vakar, ka tiek uh, strādāts pie ceļa kartes, kas uh, būtu ļoti vērtīga. Paldies priekšsēdētāju, un es atvainojos Werner Steinvietā, kurš ir misijā šodien un nevarēja būt sanāksmē. Jau vairākus gadus mēs uh, digitālajā tirgu un it īpaši piegāžu ziņā mēs redzam, ka veidojas viedokļu eh, tāda tuvība starp mūsu tuv, abām uh, institūcijām, un es pateicos uh, visiem iesaistītiem par veikto darbu. Tātad mūsu viedokļi ir tuvinājušies kopš darba uzsākšanās, un šodien es redzu, ka jūs uh, Precīzāk runājot arī par maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir tieši mūsu uzmanības centrā, tāpat arī sociālais jautājums. Dažādi aspekti, kas ir ļoti būtiski šajā sektorā, un komisijai ir skaidrs, ka sūtījuma piegādes sektoram ir jātīstās, ņemot vērā arī sociālo dialogu un sociālos apstākļus, kas tiek diskutēts ar dažādiem sociālajiem partneriem. Uh, Jā, mēs arī paralēli veicam darbu, paralēli jūsu darbam un ceram, ka varēsim apstiprināt pirms Ziemassvētkiem ceļakārtu. Tā būs ceļakārta, kura es ceru iekļaus um, būtiskākās jūsu prasības. Uh, nu, protams, šodien es nevarēju zināties visās detaļās. Un es domāju, ka tas neradīs nekādu papildus birokrātiju, jo šobrīd esam izvirzījuši tādu nereglamentējošu virzienu, bet, protams, lai komisija veiktu arī savu uzraudzības tādu apsekošanas darbu, jo apmēram jau gadu, gadu pusotru mēs strādājam pie šī jautājuma un Izēja situācija bija tāda, ka nebija vienotības runājot ar sektorā iesaistītajām pusēm, ar tiem, kuriem bija reāls problēmas, bet tagad mēs esam iegājuši tādā darba fāzē, kad ir radīts, nu, tāds darbības ātrums un uh, operatori ir sākuši kaut kādu kustību, un es domāju, ka mūsu darbs ir ārkārtīgi svarīgs arī, lai dotu tālākus uh, stimulus un lai uzturētu šo darbības ātrumu un lai tas būtu visā tādā struktūrētā veidā. Tāpat arī šī tālāka apsakošana. Un tātad es ceru, kā es teicu, ka līdz uh, Ziemassvētkiem būs apstiprināta ceļakarte, kas varēs precīzāk parādīt, ko komisija sagaida šajā jomā, uh, arī attiecībā uz patērētā informēšanu, tāpat attiecībā arī uz cenu, piegāžu cenu, pieejamību un uh, Tāpat arī vēl būs paredzēts zināmas darbības, lai dotu risinājums patērētājiem tad, kad notiek kaut kādas problēmas, kad ir kaut kas aizgājis greizi šajā piegādē. Paldies, tas arī viss no manas puses. Good. Well, thank you very much. Paldies. Eh, es priecājos, ka eh, darbs virzās uz priekšu, un es domāju, ka Eh, arī piegādātāji varbūt eh, domā, ko mēs varētu efektīvāk eh, darīt. Un varbūt galvenie operatori arī nevēlas vairāk konkurences, bet mazajiem uzņēmumiem šī konkurence nāks par labu un tas nāks par labu arī tirgumu. Vakar, vakarā es biju uh, Eh, sanāksmē un dzirdēju, ka tiek piedāvāts, eh, piedāvāti vienkārši pakalpojumi, eh, tātad arī mazie uzņēmumi vēlas, lai viņiem būtu pieejamas esošās tehnoloģijas. Vai vēl kāds gribētu komentēt? nota de eh, todo. Paldies. Es ņēmu vērā visus komentārus un tā tad eh, atbildes uz komentāriem. Protams, šī ziņojuma mērķis ir uzlabot eh, piegādes eh, pakalpojumus un padarīt darbību elastīgāku. Es pateicos eh, par sadarbību, un es domāju, vispār mēs piekrītam. Eh, mums ir vienošanās, un mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu noteikumus. Es noteikti eh, pārbaudīšu vēl grozījumus par strādājošo tiesībām, bet ja mums sākumā būs 17 punktu, tad nevarēs būt 30 punktu par nodarbināto tiesībām, jo arī nodarbinātības komiteja veido savu atzinumu. Tātad es domāju, ka šeit uh, nav uh, iespējams iekļaut šos 30 uh, punktus par strādājošo tiesībām. Pēc savas pieredzes es domāju, ka nevajadzētu šeit iekļaut grozījumu, jo to būs grūti loģiski iekļaut. Un arī pēc diskusijas ar kolēģiem es domāju, ka labāk ir uh, neiekļaut šos punktus, bet, lai gan es neesmu uh, stingri pret tiem, mēs, uh, ja sociālistu grupa piekrīt tad varbūt mēs varam vairākus grozījumus iekļaut eh, ziņojumā. Man nav iebildumu pret eh, sociālistu grozījumiem, un es esmu gatavs tos eh, iekļaut, ja komiteja piekrīt. Protams, ir daži dalībnieki, kas varbūt negribētu iekļaut šos grozījumus par darījumiem, bet to mēs varam apspriest tālāk. Uzticības zīme varētu būt eh, liederīga, bet apskatot eh, padarīto, eh, šī uzticības zīme ir minēta jau dažādos ziņojumos trīs gadu laikā, un mēs vēl neesam nonākuši pie rezultāta. Tātad es domāju, ka šis grozījums varbūt varētu parādīt mūsu apņemšanos panākt šo uzticības zīmi, lai gan pašlaik nav termiņu noteiktu. Vēl paldies Kreutzmann kungam par ieguldījumu jūs eh, esat devis vērtīgu ieguldījumu un arī visi ēnu referenti ir bijuši ļoti eh, liederīgi. Un mēs eh, visi skatījām grozījumus un mēģinājām arī panākt kompromisus, kur iespējams uh, Es nevaru runāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem visos punktos, bet eh, viņi tomēr ir viens no svarīgākajiem mūsu ekonomikas pīlāriem un ir eh, svarīgi viņiem, lai piegādes strādātu labi. Tas ir svarīgi arī mūsu patērētājiem. Par piekto un septīto kompromisu ir vairāki grozījumi arī šeit par uzticības zīmi. Es domāju, ka par to būtu labāk apspriest nākamajā eh, sanāksmē, tātad Strasbūrā pēc divām nedēļām. Un arī būtu liederīgi parunāt ar uh, ēnu referentiem un noskaidrot, eh, cik liela mums ir rīcības brīvība. Astotais kompromiss es eh, piekrītu. Eh, Švāba kunga grozījums, ceturtais un piektais, es tos pārunāšu ar viņu, lai būtu skaidrs, kas ir domāts panākt ar šiem grozījumiem. Un es ceru, ka mēs šeit arī varēsim vienoties par termiņiem. Laiks, kā vienmēr, ir resurs, resursi, kuru mums trūkst, bet es priecājos, ka kompromisi jau ir sagatavoti un mēs varēsim ražīgāk strādāt tālāk. Nu, ļoti žēl, ka es jums nevarēju visus uh, dokumentus nosūtīt laicīgi, tā tad man par to jāatvainojas. Bilenkungs uh, par pirmo grozījumu, tas ir labs grozījums, uh, tas ņem vērā sociālistu grupas nostāju. Eh, muy bueno y muy significativo para todos. Y en cuanto a un es gribētu ieteikt eh, visiem atbalstīt šo kompromisu grozījumu. Eh, tad par eh, septīto kompromisu es ieteiktu arī pieņemt šo priekšlikumu par uzticības zīmi, un šai uzticības zīmei būtu jābūt tādai, kas reāli darbojas un ir arī pienācīgi uh, jādefinē šī uzticības zīme, lai visi uzņēmumi, lai visas iestādes varētu sadarboties. Pašlaik mēs jau neiesakām likumdošanu par uzticības zīmi, eh, jo šeit ir jābūt eh, sistēmai, kas eh, darbojas. Par tekstu, ko jūs nolasījāt, protams, mēs pārbaudīsim, vai šeit ir grūtības ar tulkojumu un vai šeit ir kaut kas jādara. Tātad balsojums ir 17. vai tā ir. Tāpēc būs vajadzīga sanāksme pirms balsojuma tikšanās ar uh, ēnu referentiem, un mēs mēģināsim uh, to koordinēt. Un es esmu pārliecināts, ka mēs uh, varēsim vienoties par grozījumiem un pārējo. Paldies! Tātad plāns ir balsot 17. decembrī un e, nodarbinātības un transporta komiteja balsos 6. decembrī, tas ir nākamnedēļ. Nu, arī e, šie jautājumi būs jāskata Strasbūrā. Un e, jums būs arī jāsazinās ar kolēģiem, ja jūs gribat kaut ko vēl papildināt šeit un arī, arī ar transporta komiteju. Paldies, šis ziņojums ir īstajā laikā un es domāju, ka būtu uh, iespējams parādīt uh, sevi no labās puses, jo mums jau eh, bija viens paziņojums un uh, parlaments arī ņem eh, vērā eh, svarīgus jautājumus. Paldies! Tagad pāriesim pie cita jautājuma, kurš arī ir svarīgs pilsoņiem. Tas ir par eh, pieju valsts sektora interneta lapām. Uh, Tātad atgādinu tiem, kas nesen pievienojās, ka mēs e, esam mainījuši darba kārtību. Tātad mums ir pusstunda tagad, lai runātu par kompromisa grozījumiem. Komisijas e, pārstāvis e, ieradīsies tuvākajā laikā, tātad Es domāju, ka tagad mums ir 30 eh, kompromisa grozījumi, tā tad ir ļoti aktīvi strādāts. Eh, Tātad jautājums ēnu referentam no EPP grupas. Tātad ēnu referents no EPP tautas partijas grupas ir kļūst par ministru polijā, un mēs viņu ar to apsveicam. Švāba kungs. Tā tad eh, eh, ēnu referenti ir šeit. Viņi visi ir eh, šeit. Tā tad lūdzu informēt par kompromisa grozījumiem. Paldies! Tiešām polijas pārstāvis bija ļoti aktīvs un ļoti žēl, ka viņš šeit nav, bet cik man zināms, viņš, ir, viņš būs līdz 1. decembrim, un tad kā ministrs viņš varēs turpināt strādāt pie šī jautājuma, jo viņš būs atbildīgs par digitāliem jautājumiem. Es atgriezīšos pie šī jautājuma vēlāk, kad mēs runāsim par procedūru. Un, kā jūs zināt, šī direktīva eh, cenšas panākt, lai visu uh, Eh, valsts iestāžu mājaslapas būtu pieejamas visiem sabiedrības locekļiem, un ir ļoti svarīgi neizslēgt eh, nevienu sabiedrības eh, locekli, ne cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ne arī vecos cilvēkus, kuri kļūst ar vien vairāk. Tātad ir svarīgi dzirdēt gan nozares pārstāvjus, gan arī eh, tos eh, cilvēkus, uz kuriem attiecas šī situācija. Eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir savs fórums, kas viņus pārstāv. Tā tad ir tagad iespēja apskatīt, ko mēs esam darījuši. Mēs pievērsām īpašu nozīmi definīcijām, Mēs esam tuvu šeit eh, pasaules standartiem un definīcijas ir vienkāršotas eh, tādā veidā, ka tās pilnīgi atbilst eh, pasaules standartiem. Tālāk nākamais jautājums ir aptvērums. Un komitejā tas bija būtisks jautājums jau no darba sākuma, tātad kā nodrošināt eh, pieeju. Mēs esam atkāpušies no komisijas eh, priekšlikuma tādā veidā, ka mēs izšķiram jauno eh, un tātad pārveidoto saturu un veco saturu. Mums šeit ir tāda pieeja, ka jebkurš jauns saturs no 2015. Eh, gada 1. janvāra ir jāizliek eh, internetā un vecais saturs līdz 2017. Eh, gada 1. janvārim jāizliek. Un nu, šis plāns ir iespējams, bet mums vajadzēs runāt ar padomi par ieviešanu. Par uh, šo audio eh, saturu ir divu gadu pārējais periods. Par valsts pakalpojumiem, ko nepiedāvā valsts, bet eh, privātie uzņēmumi. Eh, šeit mēs piedāvājam pielikumu, kas ir daļa no kompromisa grozījumiem, un tur ir ļoti skaidri pateikts, kādi privāto e, uzņēmumu piedāvātie pakalpojumi ir e, jāpadara pieejami. Ir arī trīs skaidras daļas attiecībā uz uzraudzību, ieviešanu un atskaitēm. Uh, Par uzraudzību mēs eh, lūdzām dalībvalstis noteikt kompetentas iestādes eh, pēc subsidiaritātes principa, pēc tam izveidot sūdzību mehānismu un reizi divos gados atskaitīties eh, par atbilstību citiem mehānismiem, kas ir citās direktīvās. Es gribētu pateikties eh, kolēģiem, jo ir bijusi eh, piekrišana un sadarbība. Tagad mums ir 30 eh, kompromisa grozījumi. Jūs teicāt, ka mēs strādājam ļoti aktīvi. Un arī sekretariāts ir aktīvi strādājis, lai panāktu šo kompromisu. Tātad 240 grozījumi, bet 30 kompromisi aptver daudzus eh, no šiem grozījumiem. Eh, mēs varam gaidīt eh, labus rezultātus rītdienas balsojumā, jo ir grupu atbalsts šiem grozījumiem, un tā tad mums būs vienota parlamenta nostāja, par kuru tad tālāk turpināt sarunas. Nu, šis ir uh, vēlams mērķis um, nākamajai prezidentūrai ir arī telekom pakete, kas ir darba kārtībā, bet ir ļoti svarīgi visām iesaistītajām grupām arī turpināt darbu pie šī priekšlikuma, un tā tad uh, es ieteiktu uh, mēģināt panākt uh, vienošanos pirmajā lasīmā, tātad eh, Lietuvas prezidentūras eh, laikā notiks vēl eh, viena saruna un būtu jāpārliecinās, ka visi mehānismi, kādi ir mūsu rīcībā, tātad gan ar Lietuvas prezidentūru, gan arī ar padomi, ar Vāciju, ir jāizlieto, un tad nākamā prezidentūra mm, trialogā varētu mm, vienoties mm, jau pirmajā piegājienā, un tad februārī mums ir divas plenārsēdes, un vienā no tām varētu būt balsojums. Es gribētu teikt, ka tā ir pēdējā iespēja, jo ja eh, būs eh, vajadzīgs ilgāks laiks, nu, tad termiņš eh, tiks aizkavēts. Es jau runāju ar nākamās prezidentūras pārstāvjiem par to, kāda ir viņu attieksme. Viņu attieksme ir pozitīva, un es ceru, ka Taškovska kungs palīdzēs mums arī kā polijas ministrs. Un es arī gribētu pateikties Ramona un Engstrēm kungiem par sadarbību un arī sekretariātam. Paldies! Paldies īpaši par uh, šo uh, ziņojumu un par diskusijām ar prezidentūru, kas tik tiešām bija ļoti būtiski. Tā ka esam labā pozīcijā, lai nodrošinātu uh, pozitīvu rezultātu balsojumā, un tad skatīsimies, ko mēs tālāk darīsim attiecībā uz sarunu mandātu. Labi, tagad uzklausīsim ēnu referents. Tātad Švāba kungs pirmais no Tautas partijas lūdzu. Pozicinam. Jā, liels paldies priekšādātā. Vispirms es vēlētos mūsu kolēģim no liberāļu grupas, Kacim ir Kakis kungam pateikties par eh, viņa ieguldījumu. Es uzskatu, ka liela daļa no viņa teiktā iet absolūti pareizajā virzienā. Tāpat arī es vēlētos atvainoties eh, ēnu referent, um, Traskauskim. Viņš ļoti pareizi norādīja, ka uh, Polijā valdībā ir tagad jauns ministrs par digitāliem jautājumiem. Viņš tātad ir nozīmēts par šo ministru, viņš turpinās strādāt šeit parlamentā, bet pēc kāda laika, diemžēl, viņš dosies prom. Und, um, ich glaube, dass das... Es uzstāšos sava kolēģa vārdā, un es eh, domāju, ka uh, tas, ko viņš vēlas teikt, īstenībā uh, iet diezgan tuvu Kacim ar Kakis kunga viedoklim. E, pēdējās nedēļas laikā ir atrasināti vairāki uh, jutīgi kompromisi jautājumi, un no mūsu viedokļa skatoties, šeit nav pārāk milzīgu viedokļu atšķirību. Mēs atbalstām komisijas priekško mērķi, ka uh, publisko uh, tīmekļa vietiņu pieejamībai ir jābūt tādai, lai visiem lietotājiem būtu šīs lapas ļoti vienkārši lietot. Un tāpat arī ir modernās tehnoloģijas jāizmanto efektīvi un liederīgi patērētāju vidū. Tāpat arī vajadzētu norādīt, ka vecāka gada gājuma cilvēki un pilsoņi ar invaliditāti arī ir jānodrošina ar digitālās uh, zināšanu sabiedrības uh, sasniegumiem. Tieši tāpēc arī mūsu mērķis ir nodrošināt visām tīmekļa vietnā, vietnēm šādas uh, iespējas. Ja runa par mikro uzņēmumu uh, tīmekļa vietnēm, vajadzētu rast tādu risinājumu, uh, kas eh, šeit mūsu komitejā priekšādātāja vadībā ir eh, darīts. Tātad, proti, mēs nedrīkstētu uzliekt lieku sloku mikrouzņēmumiem. Dažām valstīm mēs varbūt radīsim īpašas grūtības, jo dažās valstīs iespējams šādu mikrouzņēmumu ir daudz vairāk nekā citās. Taču, attiecībā uz eh, referenta teikto, es uzskatu būtu saprātīgi pirmajā solī risināt tos jautājumus, eh, kas saistās ar lieliem uzņēmumiem, tātad eh, šo uzņēmumu tīmekļu vietnēm. Eh, aptvērums, kā jau Kacimar Kakis to norādīja, parlaments to vēlas mazliet paplašināt, tas attiektos tātad uz visām šādām tīmekļa vietnēm, uh, un man būtu būtiski eh, izņemt no šī aptvēruma ārā mikrouzņēmumus. Es zinu, ka Traškovska kungs no Polijas pašlaik saskaras ar šo problēmu. Arī viņa, viņš saprot, ka mikrouzņēmumi līdz ar to ciestu, jo īpaši eh, varbūt eh, varētu to regulēt dalību valstīs. Uh, tā lai nebūtu uz maziem vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem attiecināmas tādas pašas prasības kā uz lielu, lieliem uzņēmumiem. 2015. gada sākumā eh, š, tas varētu sākties, un 2017. gada janvārī eh, būtu tad eh, jāpiemēro attiecībā uz visiem uzņēmumiem šīs prasības. Tāds pārējais periods ir vajadzīgs, visām dalībvalstīm ir uh, jānodrošina uh, arī audio saturs tiešraidē. Un arī uz to attiecas šādas prasības. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai mobilās ierīces tiktu ietvērta šīs direktīvas aptvērumā, un kā jau Traškauska kungs norādīja, uh, vajadzētu panākt, lai direktīva visur tiktu piemērota vienādi. Un uh, tāpēc vajadzētu pieņemt tādus īstenošanas noteikumus, kas ļautu uh, izpildīt direktīvas mērķi. Uzskatu, ka viņš kā ministrs Polijā, kas ir atbildīgs par šādiem jautājumiem, noteikti uh, varētu rūpēties, lai tā arī notiek, un es ceru, ka rīt mēs varēsim arī nobalsot par šo ziņojumu. Liels paldies! Parests kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji. Uh, savu kolēģu vārdā es gribēju pateikties referentam un citiem ēnu referentiem par veikto darbu. Mums ir nepieciešama šo, šī direktīva, lai varētu reaģēt uz uh, aicinājumiem no iedzīvotājiem, kas prasa pieeju, neskatoties uz viņu kādiem personīgiem ierobežojumiem. Tie ir mm, cilvēki ar kādu invaliditāti, un citi viņi tātad prasa risinājums, viņi vēlas atbrīvoties no dažādiem ierobežojumiem. Mana grupa ir apmierināta ar līdz šim veikto darbu. Ar 30 kompromisa grozījumiem mēs domājam, ka prioritāte noteikti jādod direktīvas tvērumu paplašanāšanai pēc iespējas vairāk. Mēs uzskatām, ka saraksts pielikumā ir labs solis šai virzienā, tāpat mums ir svarīgi, lai gala lietotājiem būtu piekļuve dažādiem tīmekļu portāliem, eh, gan no mobē, mobīlēm ierīcēm, gan no, gan no planšetēm. Uh, Tā tad ir nepieciešams paplašināt šo spektru, lai varētu izmantot dažādas tehnoloģijas. Un, kā jau referents teica, šīs direktīvas pieņem, pieņemšanai jānotiek pēc iespējas ātrāk. Tā varētu sākt Eh, darboties no 2015. gada un no 2017. gada visām publiskajām tīmekļa vietnēm un visām arī po, eh, privāti uzturētajām, bet kurām ir uh, sabiedrības interesam, visam būtu jābūt pieejamam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad nākošais. Uh, Kristians Einstroms, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Var tikai piekrist referenta teiktajam un tam, ko arī teica iepriekšējā ēda referenta. Es domāju, ka referents ir veicis kolosālu darbu, jo šķiet, ka mums eh, ir arvien lielāka un lielāka vienprātība šajā jautājumā, un tas tik tiešām ir brīnišķīgi. Komisijas priekšlikums bija samērā šaurs, uzklausot dažādas nevalstiskās organizācijas, eh, kas pārstāv tieši iesaistītos cilvēkus, mēs lēmām, ka būtu labāk šo tvērumu paplašināt. Manuprāt, tas ir tikai loģiski, un ziņojums tiešām ļoti labs, tā ka uh, paldies visiem, un Es ceru, ka būs labs balsojums rītā. Paldies! Paldies! Saka priekšstādātais Bielenkungs nākošais. Paldies, priekšstādātāji! Man ir liels prieks, ka esam nonākuši pie kompromisa. Un mana grupa atbalstīs visus kompromisa grozījumus. Mēs gribam, lai šī direktīva būtu aktualizēta, mēs negribējām, lai tā būtu novecojusi pirms tā stājas spēkā, tāpēc es ierosināju tādus risinājumus, kas ir tehnoloģiski neitrālāki. Gribēju ieskļaut arī uh, mobīlos uh, saziņas līdzekļus un planšetes, un uh, tāpēc man ir prieks arī par 17. grozījumu, uh, kur ir runa arī par tīmekļa vietņu saturu un to saskaņotību ar direktīvu, un tāpat arī piektais kompromiss tajā ir runa par dokumenta tvērumu. Arī tas, manuprāt, no mūsu puses būtu noteikti jāatbalsta. Ir svarīgi, lai valsts pārvaldes tīmekļa vietnes arī būtu iekļauts, bet uh, mums ir jāiekļauj arī tādu uzņēmumu tīmekļa vietnes, kuras veids izpildu kaut kādas uh, sabiedriskas funkcijas vai valsts funkcijas, Sveicu referentu, apsveicu viņu ar amatiegūšanu Polijas valdībā un tāpat arī vēlu veiksmi visiem kolēģiem, kas šajā procesā ir bijuši iesaistīti. Liels paldies, ar priekšsēdētājs! Jā, mēs sveicam Čatosku kungu visu mūsu vārdā. Štailers kundze ir pieteikusies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Štailers kundze, tātad labi jums vārds. Paldies priekšsēdētāju un paldies mūsu ēnu referentam. Arī es gribu sveikt Tarkovsku kungu. Viņš ir ievēlēts par ministru, par digitāliem jautājumiem polijas valdībā, un es domāju, ka viņš noteikti varēs palīdzēt arī mūsu nākotnes darbā, bet katrā ziņā viņam tā tik tiešām ir ļoti laba ziņa. Jā, ir mūsu kolēģi, kuri uh, Uh, iegūst citus amatus, sāk strādāt valstu valdībās, bet viņi vienmēr tomēr atcerās savus, savu iepriekšējo darbu vietu un nu, uztur sakarus, un tas ir patīkami. Bet par pašu priekšlikumu gribu pateikties referentam un tam, ka referents ņēma vērā daudzus arī no maniem grozījumiem un iestrādētos kompromisos. Es zinu, ka tas nav vienkārši, bet gribu viņam pateikties par šo sadarbību. Domāju, ka mēs uh, esam panākuši tādu nu, ļoti saprātīgu risinājumu pirms uh, aizējam pirmsvēlēšanu, pirms ejam pirmsvēlēšanu periodā, jo tomēr ir svarīgi kaut ko arī panākt, un es domāju, ka šis ir viens no panākumiem, un šī sabiedrības piekļuva tīmekļa vietnēm tīpaši tiem cilvēkiem, kuriem līdz šim ir bijuši kaut kādi ierobežojumi. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, jo mums ir jādara viss iespējamais, lai procesu veicinātu, lai panāktu vienprātīgu un uh, jānodrošina, lai Grieķijas prezidentūras laikā, un te man ir jautājums, kādas sarunas jums ir plānotas ar Grieķijas prezidentūru un kā mēs, kā komiteja, sadarbosimies ar šo jauno prezidentūru, tad, kad viņi pārņems uh, prezidentūru 1. janvārī. Tātad paldies par darbu, uh, ar cerībām raugos uz balsojumu rīt, sadarbība ir bijusi laba un domāju, ka. Un rezultāts mm, ir tāds, kas dos reālu labumu tiem, kuriem šobrīd ir liekta šāda piekļuva. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdātājs, es došu referentam vārdu, vēl atbildēt beigās. Man šķiet, ka komisija un uh, samatās kungs ir klāt. Tātad sveicu jūs mūsu komitejā un dodu jums tātad komentēt uh, no komisijas viedokļa. Paldies priekšsēdātāji! Pirmkārt, mēs gribētu sveikt, pateikties par jūsu darbu. Jūsu darbs demonstrē, ka jūs komiteja ļoti labi saprot šo, post, po, šo sarežģīto tehnisko jautājumu. Mēs domājam, ka jūsu priekšlikumi un grozījumi ir ļoti loģiski, un mums ir jāizvērtē tie tālāk zināmā mērā, it īpaši tā ziņā, cik tie lielā mērā tie atbilst komisijas priekšlikumam. Mēs turpināsim darbu Eiropas parlamentā šai pašā konstruktīvā veidā, kāds ir bijis līdz šim, un ceram, ka turpmākajos mēnešos panāksim pozitīvus rezultātus. Mēs ceram, ka. ka panāksim standartu un darbs varētu būt pabeigts kaut kad februārī, un es domāju, ka tas dos ieguldījumu arī tiesību aktu vienkāršošanā un ceram arī panākt uh, tālāk progresu nākošajā padomas uh, prezidentūrā. Tātad paldies un uh, uz turpmāk sadarbību. Paldies jums par šo, par šo atbalstu. Kāds Markakis kungs vai jums, kas sakām savu? Paldies. Jā, es atgriezīšos vēl pie komisijas teiktā. Pirmkārt, atbildot Švāba kungam par maziem uzņēmumiem, domāju, ka jūs te atsaucāties uz mazām pašvaldībām, jo tām uh, būs problēmas. Mazie uzņēmumi ir skarti attiecībā uz publiskiem pakalpojumiem, bet mēs tik tiešām pievēršam uzmanību šeit vienlīdzīgai attieksmei. Garses kolīgs vai kolēģis, kas pas, pārstāv Garses kungu un arī Bielan kungs atsaucās uz uh, mobīlajām uh, ierīcēm. Jā, tās ir iekļauts kompromisā, bet gribu brīdināt, ka mēs te tiešām vēršam uzmanību uz publiskiem pakalpojumiem. Un tas jau pats par sevi ir liels sasniegums. Un abi kolēģi, tīpaši Garses kungs, kurš visu laiku uzstāja tieši uz šo aspektu, nu tātad tā tas ir būtiski. Eh, es ļoti augstu novērtēju šos atzinības vārdus no skandināvu izcelsmes kolēģi, kas sēž man te blakus. Jā, mēs izmantojām šādu skandināvu pieeju, ņemt eh, vērā visus būtiskos elementus. Uh, Un atbildot arī Katrīnai Štailerai, gribu teikt, ka jā, ir ļoti labi vēlētājiem redzēt, ka Eiropas parlaments var uzlabot pat jau ļoti labu priekšlikumu, ar ko klajā nāca komisija. Bet vai mēs varam darīt kaut ko, nu, ne tikai vēlētājiem, bet vispār sabiedrībai, mūsu sabiedrības pilsoņiem, kuriem ir nepieciešama piekļuve Visā šajās jomās Grieķi ir ļoti labi sagatavojušies. Eh, tās sarunas, kas jau notikušas, tās demonstrē, ka viņi zina, izprot ļoti specifisko raksturu šim jautājumam. Viņi tāpat varēja dot man ieskatu tajā, ko padomē kolēģi domā par eh, šo standārtu, un Vācija ir tā, kas eh, vēlas nogaidīt, kad būs Eiropas standarts, tas būs februārī, bet vai mums jāgaida līdz februārim, godīgi sakot? Uh, Tas nozīmē, ka šis priekšlikums tādā gadījumā mēs nepabeigsim darbu pie tā. Tātad mums ir nepieciešams panākt pirmā lasījumā vienošanos uh, līdz februālim. Tātad tāda ir mūsu darba formula. Mēs atstājam atvērtu Eiropas standarta apstiprināšanu. Esmu pateicīgs arī Grieķijas prezidentūrai par to, ka atgādināja man par, par, par šo standārtu, par šo lietu. Tātad Un tas viss bija diezgan saulēcīgi, lai varētu to ņemt vērā kompromisu grozījumos. Tā ka paldies un uh, turpināsim strādāt. Paldies, ak, priekšsēdētājs, paldies par darbu. Mums bija ļoti interesanta uzklausīšana, tā gan bija jau pirms kāda laika, kur jūs sapulcinājāt um, vairākus um, iesaistītās puses, kuras tieši ir iesaistītas šai jautājumā, tā ka Tiešām progress ir panākts. Paldies par šo sākotnējo sarunu uzsākšanu jau ar Grieķijas prezidentūru. Mēs vēl balsosim par jautājumu. Rīt šķiet, ka kompromisiem ir būtisks atbalsts, un es domāju, ka, dod, ka tas dod mums ļoti spēcīgu pozīciju, lai formāli prasītu uh, sarunu uzsākšanu. Bet, protams, ēnu referentiem būs jāsnāk kopā un jāvienojas par to. Tātad vēlreiz paldies. Tagad pārējām pie jauna faila viens no pēdējiem jauniem failiem, dosie, ko mēs eh, sāksim aplūkot, un tas ir Bīlena kunga eh, ziņojums, tas ir atzinums ekonomisko un monetāro lietu komitejai par ārkārtīgi svarīgu elementu vienotajā tirgu, un tīpaši digitālajā vienotajā tirgu, kur eh, kredītkāršu darījumi ir ļoti būtiski. Tātad tas ir uh, priekšlikums par starpbanku komisijas maksām, ko piemēram kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem. Bielankungs ir mūsu ziņojums, jautājums ļoti svarīgs. Ēnu referenti ir Borisovkungs, uh, kas ir atzēja Evelīna Gepharta viņu pārstāv, bet tātad Borisovkungs. Mm, viņš ir ēnu referents no Tautas partijas, Verņo kundze, um, vicepriekšsēd no SND grupas. Engstrona kungs, vai jūs esat kā ēnu referents no zaļiem? Nē, acīm redzot un Hatsimarkakis kungs, vai jūs uh, runāsiet? Bet mēs katrā ziņā gaidam liberāļu ēnu referentu vēl. Hatsimarkakis kungs, vai jūs arī esat ēnu referents šajā jautājumā? Nē, acīm redzot. Labi, tad došu vārdu vispirms Bielenkungam. Vai no komisijas kāds ir klāt par šo jautājumu, jautā priekšsēdis? Kādam acīm redzot vajadzētu būt klāt? All right, okay. Well, the commission I... Uh, es saprotu, ka komisijai vajadzēja pastāstīt par savu ietekmes izvērtējumu, bet tā kā komisija klāt vēl nav, ja nu vien tas nav komisijas pārstāvs, kas ienāk zālē, tad nu es došu jums uh, vārdu ievadam. Es zinu, ka mēs esam divas minūtes pirms laika grafika, bet sāksim darbu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, bezgotuvkovi odgrivaju. Eh, Dāmas un kungi. Kredītkāršu darījumi ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekonomikā. Ātrs un efektīvs un inovatīvs darījuma veids tas ir salīdzinot ar skaidrs naudas darījumiem. Tomēr viena no lietām, kas kavē, ierobežo vienot tirgus attīstību, ir šo četru pušu schēmas, tās augtās četru pušu schēmas, vai citiem vārdiem sakot, uh, daudzpusējas starpbanku komisijas maksas. Patērētāji ļoti brieži neapzinās šīs maksas, nav informēti, kas tiek iekasētas e, no uzņēmējiem. Un karšu izdevēji no savas puses arī izmanto dažādus stimulus, lai ģenerētu pēc iespējas augstākas šīs uh, komisijas maksas. Tātad mums ir nepieciešams uzlabot maksājumu jomu iekšējā tirgu, un komisija ir identificējusi vairākus eh, šķēršļus un ir ierosinājusi arī vairākus soļus, lai risinātu šo problēmu Eiropas eh, Savienībā. Uh, Eiropas uh, Savienības tātad maksimālo līmeņu noteikšana šīm starpbanku komisijas maksām jau ir solis, lai nodrošinātu labāku šī vienotā tirgus uh, darbību. In, uh, īstenojot vienu no četrām pamatu uh, brīvībām. Es aplūkoju komisijas eh, priekšlikumu par starpbanku komisijas maksām, tātad eh, izvērtēju iekšējo un ārējo situāciju, bet eh, nolēmu mm, šoreiz ne, neķerties klāt šiem maksimāliem līmeņiem, jo debatas, manuprāt, mūsu komitejā dos iespēju nākt klajā ar kādu labāku risinājumu. Domājot par regulu, mums ir jādomā arī par īstenošanu, lai nepieļautu normu apiešanu. Komisija ierosina tehnoloģiskās neutralitātes principu, kas uh, ir paredzēts digitālajā darba kārtībā. Tas attiektos arī uz starbanku uh, darījumiem, tātad, uh, kur tiek izmantotas kartes, uh, neņemot vērā to, vai uh, šis darījums tiek uh, tiešsaist režīmā vai ne, vai arī izmantojot uh, kādu patērētāju karti. Tātad mēs gribētu atbrīvoties no normām par komerckartēm, jo es nevaru saskatīt šādām kartēm nekādu pamatojumu. Es nedomāju, ka te kaut kādu limitu vajadzētu uzlikt šādā ziņā. Es tāpat arī nākšu klajā ar maksājuma kartes definīciju otrajā pantā. Šis tirgus nepārtraukti mainās, tāpēc es ierosināšu īsāku pārskata klauzulā noteikto periodu, tā lai komisija varētu nākt klajā ar pārskatu ātrāk, ņemot vērā jaunās attīstības tendences tirgu un uh, uzņēmumu vai struktūru skaitu, kas līdzdarbojas šajos darījumos. Tā tad ir doma samazināt pārskatu periodu garumu, jo man liekas, ka divi gadi ir pārāk ilgs laiks salīdzinot ar periodu, kas tiek attiecināts uz pārobežu darījumiem. Daudzās valstīs šādas normas jau pastāv, jau ir izstrādātas. Tie diferenciētie laika periodi varētu būt izšķiroši svarīgi. Kāršu maksājumu tirgū sastais pants noņem jebkādus teritoriālos limitus, tikko šādas normas uh, stātos spēkā. Tātad pārējais periodam arī būs ļoti būtiska ietekme uz visu turpmāko. Tālāk, septītais pāns grozījumi. Tās, ka mēs jaunās karšu sistēmas paredzētu kā pagaidu izņēmumu. Jāsaka, te jādarbojas ļoti uzmanīgi, nedrīkst padarīt normas pārāk smagas, apgrūtinošas, jo tas ir mūsu pienākums dot iespēju jauniem dalībniekiem ienākt tirgū. Dalība valstīm ir tāda pilnīga aina par to, kas notiek tirgos, un viņi noteikti varēs nākt klajā ar varbūt labākiem risinājumiem. Man būtu interesanti uzklausīt citu kolēģu ierosinājumus, un es ceru, ka mums būs uh, auglīgs debats šajā sakarībā. Paldies! Uh, well, I think Mrs. Wesenbeck from the Commissioners. Uh, labi, šķiet, ka Wesenbeckas kundze no komisijas ir klāt. Vai tā ir taisnība? Jā. Mēs uh, gribējām jums lūgt uh, sniegt tādu plašāku ietekmes izvērtējumu, bet varbūt mēs varētu turpināt runāt par ziņojumu un pēc tam ņemsim vērā arī jūsu piezīmes un komentārus noslēguma vārdos. Borisovkungs ir pieteicies runāt no tautas partijas grupas. Stailers kundze, Verņo kundze, Stailers kundze, vai vēl kāds vēlas runāt? Nē, Borisovkungs lūdzu. Paldies priekšādātā gadējumie kolēģi. Es vēlētos pateikties komisijai par sagatavoto priekšlikumu, tāpat arī Bīlana kungam par viņa darbu. Patiešām Eiropas pilsoņiem ir vajadzīgs integrēts iekšējais tirkus maksājumiem, un es pilnībā piekrītu regulas mērķim. Taču uh, starpmaiņas maksājumi ir ļoti nopietns jautājums, un tam mums noteikti ir jāpievērš uzmanība. Es gribētu uh, runāt pirmkārt par starpbanku komisijas maksu uh, ierobežojumiem. Komisija vēlas to darīt pārobežu un nacionālā līmenī, nosakot tos 0,5% apmērā debetkaršu izmantošanai un uh, kredītkaršu izmantošanai arī noteikt savu limitu. Tas, protams, samazinātu izmaksas patērētājiem. Komisija saka, ka šīs izmaksas ir noteiktas balstoties uz uh, Eh, testiem, kas tiek veikti, salīdzinot, eh, cik eh, daudz patērētām būtu jāmaksā, izmantojot skaidrs naudas norēķinus vai banku kartes, un šeit šķiet nav nekādas atšķirības šajos maksājumos. Es gribētu zināt, vai šis ierobežojums, ko pašlaik ievieš, vai tam ir kaut kāda saistība ar apdrošināšanu, jo īpaši ar maksājumiem. Nacionālais līmenis vai tiks, uz, ja tiks uzlikts eh, vienāds ierobežojums visiem starpbanku komisijas maksājumiem, tad tas neņems vērā atšķirības starp eh, bankām. Un tādās valstīs kā Nīderlandē un, un eh, citur šādi maksājumi ir ļoti plaši ieviesti, un tas neradītu nekādas problēmas. Polijā noteikti šīs starpbanku komisijas maksas vajadzētu būs augstāks, jo savādāk bankas uzliks citus maksājumus un patērētājiem nāksies par to maksāt. Tāpat arī ir jādomā par jauno tehnoloģiju drošību, kas karšu tirgu ir ļoti svarīgi. Mēs uzskatām, ka vajadzētu uzlikt vidējas starpbanku komisijas maksas, kas ļautu ņemt vērā atšķirības starp dalībvalstīm. Attiecībā uz pārobežu līmeni uh, Komisijas priekšlikums ir saprātīgs, jo tiek paredzēta savstarpē sadarbība savienībā. Tirkotāji varēs izvēlēties arī bankas ārpus savas dalībvalsts, kas piedāvā labākas starpbanku komisijas maksas. Līdz ar to, eh, jūtot šo konkurenci, vietējiem piedāvātājiem vajadzētu samazināt savas maksas, un tas ļautu vispārēji samazināt starpbanku komisijas maksas. Uh, Attiecībā uz aptvērumu pašreizējā regula rada tādu regulētu un neregulētu jomu. Un tieši tāpēc uh, attieksme pret kartēm mēdz būt atšķirīga un tiek uh, radīta augstāka maksa tirkotājiem. Referents iesaka šīs atšķirības samazināt. Es domāju, ka mums vajadzētu tālāk pievērst uzmanību šim jautājumam un padomāt, kā tiks ietekmēti patērētāji. Uh, for, share, for car holders that all cars of the particular brands are accepted at all merchants. Visu karšu uh, noteikums. Vajadzētu paredzēt noteikumu, ka visas kartes tiek apcitētas neatskarīgi no tā, kur šī karte ir izdota. Tas nozīmē, ka uh, ja patērētājiem ir vīza vai masterkarte, tad viņš zina, ka šī karte tiks akceptēta neskatoties uz to, kura banka to ir izdevusi. Tas nozīmē, ka tiek piemērots šis visu karšu nosacījums. Tas attiecas arī uz debetkartēm un kredītkartēm, kurām arī tiek piemēroti vienādi līmeņi. E, patērētājiem nebūtu nekādas drošības, ja viņš nezinātu, ka viņa karte tiks akceptēta pēdējais. Es uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt domāt par šiem jautājumiem, jo uh, tie e, radītu tādu ietekmi, kas būtu ārkārtīgi komplicēta un visaptveroša. Paldies, e, Borisa kungs, Etverņo kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi. Man ļoti patīk šis komisijas priekšlikums, tāpēc, ka beidzot mēs esam. Uh, iekavuši skaidrību par starpbanku komisijas maksām, kas ir ļoti neskaidra joma. Es atceros, ka uzdevu jautājumu komisijai par elektroniskajiem maksājumiem, bet ne par karšu maksājumiem. Es gribētu pateikties komisijai. Es atvainojos, sakrunātājs man zvan telefons. Es nevēlos apšaubīt to, ka šīs maksas pastāv, bet dažkārt tās ir neproporcionāli augstas un mēdz atšķirties starp valstīm un arī starp bankām. Protams, ka šis šķērslis ir jāņem vērā, tas ir tāds ievērojams šķērslis, arī rada problēmas nacionālajiem maksājuma tirgiem. Protams, tas rada šķēršus arī tirgotājiem un patērētājiem. Uh, ņemot vērā, ka šīs organizācijas bieži piemēro ļoti augstu maksu. Es ceru, ka mums izdosies uzlabot uh, iekšējā maksājuma tirgu starpību. Mēs ļoti labi zinām, cik uh, lielas grūtības un arī nevēlēšanās ir jūtama uh, Beļģijā, ja vēlamies izmantot uh, karti maksājumiem. Uh, Ja tirgotā atsakās izmantot eh, kārtas kaut kādu iemeslu dēļ, tad uh, ir jārīkojas. Bieži vien uh, eh, šī nevēlēšanās rodas dēļ augstajām starpbanku komisijas maksām. Tiek pievienota maksa par maksāšanu ar karti, vai arī vispār netiek piedāvāta iespēja maksāt ar karti. Es vēlētos pateikties Pīlene kungām par viņa darbu. Šķiet, ka viņš vēlas noskaidro definīcijas, saprast, ko īsti mēs saprotam ar maksājumu kartē, jo arī tas nav īsti skaidrs. Es arī apsveicu to, ka viņš vēlas saīsināt īstenošanas termiņus iekšējiem nosacījumiem. Daži likumdošanas priekšlikumi jau ir uzsākti dalībvalstīs. valstīs Ja runa par termiņu grozījumu iesniegšanai, tad esmu pārliecināta, ka mums būs e, ieteikumi referentam, bet e, mēs visi esam viensprātis par to, ka mums ir jāatrod pareizais ceļš, kas dotu um, kaut kādu labumu tirgotājiem un kas apturētu vienotā tirgus fragmentēšanu. Vai vēl kāds ānu referents vēlas izteikties? Sēlers, kundze, jūs gribējāt runāt. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī mūsu ānu referentiem un referentam. Man ir tikai tāds paskaidrojums, mēs gatavojam atzinumu, bet vai ir paredzēta pastiprinātā sadarbība ar ekonu komiteju? Nē, gribēju vienkārši to noskaidrot. Bet tiešām žēl, jo te ir runa par ļoti svarīgām patērētāju interesēm. Te ir runa arī par citu komiteju kompetenci. Uzskatu, ka šajās debatēs saurdzamība ir pats svarīgākais. Tāpat kā citi, eh, es arī neesmu nekāda eksperta šajos jautājumos, bet mazliet palasot, es saprotu, kā īsti šie starpbanku komisijas maksājumi darbojas. Es sāku mazliet saprast, kur nonāk nauda, un tieši tāpēc ļoti labi, ka šis priekšlikums ir sagatavots. Cauradzamība šajā jomā ir, die, diemžēl, problemātiska, un tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt pie tā, lai sistēma būtu skaidrāka gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Ir jāsaprot, kā īsti šī joma strādā. Cik tā saprotu, tad eh, galvenokārt ir jādiskutē par mazumtirgotājiem, par godīgumu, tā lai mazumtirgotājs saprastu, kas ir šīs maksas un kur tās nonāk taču ir skaidrs, ka uzņēmumi arī var gūt zināmu labumu. Ja šī sistēma tiks īstenota, tad varbūt radīsies grūtības tiem, kuriem bija brīva piekļuva mīza un masterkartēm mazliet agrāk. Mums ir jāsaprot mazumtirgotāju problēmas. Mēs redzam, ka darbība dalībvalstīs atšķiras. Bīlene kungs runāja par jautājumiem Polijā, arī par to, kas notiek Francijā. Mums ir jāredz, kas īsti katrā dalībvalstī notiek. Ir kāda dalībvalsts, kas ir bijusi caurredzamāka nekā citas. Mums tas ir jāzina. Ir jāskatās, varbūt šeit var izmantot parāk praksi. No otras puses, varbūt komisija vai pat referents varētu paskatīties, uh, kur īsti ir lielākās grūtības patērētājiem, e, kur ir vislielākie maksājumi. Saņēmu statistiku, ka ja mēs to īstenosim, tad patērētājs Lielbritānijā, kas izmanto vīza vai masterkarti, maksātu apmēram 35 mārciņas mēnesī. Vai tā ir taisnība? Vai komisija var sniegt mums pārliecību, ka šīs izmaksas negulsies uz patērētāju? Uh, Kad es runāju ar mazākiem tirgotājiem, viņi neizmanto šīs sistēmas, tāpēc, ka maksa ir pārāk liela. Ir jāsaprot, ka maksai ir jābūt eh, pareizajai. Nedrīkstētu būt tā, ka tas eh, kaitētu kādam. Uh, Piemēram, polijas pārstāvis teica, ka iespējams polija cies no tā vairāk, jo tās maksa nav salīdzināma ar citu valstu maksām. Tāpat arī noteikti jādomā par izmaksām patērētājiem. Vai eh, šī 35 mārciņu maksa ir pareiza, vai tā ir taisnība? Par mazumtirgotājiem vai pastāv kaut kādi pierādījumi dalībvalstīs par savas sistēmas pareizību. Mums ir komisijas priekšlikums, bet es gribētu īsti saprast, kā mēs varētu nodrošināt kompromisus starp to, ko vēlas panākt mazumtirkotāji, un par to, vai šīs maksas negulsies uz patērētāju pleciem. Liels paldies! Es uh, gribētu skatīt tuvāk šo jomu. Uzskatu, ka risinājumi ir vajadzīgi, ļoti labi, ka ir sagatavoti priekšlikumi, un cerams, ka mēs šo jautājumu atrasināsim pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies tagad eh, Tūnes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, piekrītu lielākajai daļai no tā, kas tika teikts. Šīs diskusijas skār cauradzamību un mēs izsakāmies atkal pret tirgus sadrumstalošanos. Cauradzamības mums nav. Bilena kungs teica, ka patērētāji ļoti bieži nezina, cik īsti viņi maksā par kartes lietošanu. Es gribētu teikt, ka viņi nekad to nezina. Neviens nezina šo vārdu starpbanku komisijas maksas. Tās ir slēptās izmaksas un ir patiešām pienācis pēdējais brīdis, kad mums vajadzētu sākt eh, rīkoties, lai beidzot patērētājs saprastu, kas īsti notiek un kur nokļūst viņa nauda. Mēs visi no tā ciešam. Kā mēs zinām, eh, ir veikali un restorāni, kas nemaz nepieņem kartes. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda problēma, kāpēc tā notiek. Uh, Viņi citreiz saka, ka šodien mums ir radusies problēma ar tehniku, jūsu karte netiek akceptēta un tā tālāk. Mums vajadzētu izvairīties no šīm izmaksām, tieši tāpēc esmu pateicīga par šo priekšlikumu. Protams, es arī kā lielākā daļa no mums dotu priekšroku neregulēšanai, bet eh, ja eh, komisija uzliks šādu uh, augstāko likmi, tad iespējams, ka mēs sāksim meklēt risinājumu. Es, protams, vienmēr dodu priekšroku tam, ka nevajag izdot tiesību aktus, bet šie draudi varbūt radīs pozitīvu kustību, un iespējams, ka šis risinājums parādīsies pats no sevis. Es atbalstu arī Bīlana kunga priekšlikumu uh, paīsināt pārējais periodu. Kāpēc mums ir jāgaida tik ilgi? Paldies! Good. Well, thank you. Paldies par šo eh, pirmo diskusiju raundu. Parasti pie priekšlikumiem eh, mēs strādājam tā, ka vispirms ir ieteikums vērtējums un pēc tam mēs eh, skatām tālāk. Bet varbūt komisija varētu mūs informēt vairāk par šo priekšlikumu. Mēs nevarēsim parādīt prezentāciju, bet es domāju, ka komisija tomēr varēs pastāstīt par svarīgāko un arī atbildēt uz jautājumiem. Šī sanāksme turpināsies līdz 12.30. Ja ir vajadzīgs laiks, tā tad eh, laika diskusijām pietiek. Un es sveicu komisijas pārstāvi, šī varbūt ir pirmā reize, kad jūs piedalāties mūsu grupas sanāksmē, un mēs priecājamies arī strādāt kopā ar konkurences ģenerālu direktorātu, jo mēs eh, bieži eh, neredzam jūsu pārstāvis. Paldies, ka jūs mūs eh, izaicinājāt, un arī Paldies, ka jūs uzaicinājāt tirdzniecības eh, ģenerāla direktorāta pārstāvi. Mēs sadarbojamies eh, gan eh, starp banku maksājumu lietās, gan arī citās. Tātad paldies par ziņojumiem, kas līdz šim ir sagatavoti. Un tā kā mums nebija zināmas parlamenta procedūras, tad mēs nezinām, ka mums ir jāziņo iepriekš par eh, prezentāciju, tātad eh, mēs atvainojamies eh, par to, bet šī prezentācija bija diezgan formāla. Tomēr es gribētu atbildēt arī uz tiem komentāriem, kas jau tika izteikti šorīt par šiem mākslājumiem, ko tad tie nozīmē. Es paskaidrošu, uh, arī eh, kāda ir eh, problēma saistīta ar šiem maksājumiem, un tad paskaidrošu eh, izvēles, kas ir izdarītas regulas projektā, un pēc tam apskatīsim iespējamās regulas sekas, un es arī paskaidrošu dažus pārpratumus. Nu, mēs visi uh, eh, zinām, mēs visi esam sadūrušies ar šiem starpbanku maksājumiem, bet varbūt īsti nezinām. Piemēram, ja es nopērku uh, fotoaparātu par uh, eh, 100 eiro, tad es saprotu, ka par maksājumu pašu man nekas nav jāmaksā tātad par kārti. Tomēr veikala īpašnieks maksā savai bankai Eh, par karti un viņa banka tātad maksā apmēram 70% no eh, šīs veikala maksātās summas eh, manai bankai. Tātad veikalnieks netieši finansē manu banku par to, ka es lietoju karti. Tātad šīs par šīm starpbanku maksām ir vienošanās starp bankām, tā tad ir Mastercard, eh, Visa, eh, Bankontaktu un citu eh, karšu vienošanās. Tātad gan izdodošā, gan otra banka vienojas par to, kādas ir mākslas par šo karšu lietošanu. Piemēram, ja es Beļģijā lietoju bankontaktu karti, tad apmēram 5 centi par darījumu ir šī māksla Mastercard varbūt ne Beļģijā, bet citā valstī, ja tā ir debitkarte, tad maksā 10 vai 20 centi un par kredītkarti no 70 centiem līdz eiro 20 un eh, komerciālā karte, kas ir izdota darba devējiem, eh, reizēm tos sauc par zelta kartu vai tam līdzīgi, uh, tad starp banku maksu var pat sasniegt eiro 50 vai eiro 70, un um, American Express var pat maksāt 2,50 vai pat 3 eiro. Viens un tas pats darījums, bet maksas ir dažādas. Atšķirība ir tā, ka mana banka uh, centīsies panākt, lai es lietoju visdārgākās kartes, tātad tās, kas rada viņiem ienākumus, uh, Eh, man piedāvās dažādas apdrošināšanas bonusus un citus labumus, lai es nelietotu bankontaktu, bet eh, American Express vai Visa vai komerciālo karti. Eh, šai sistēmā ir ļoti daudz trūkumu un konkurences ģenerāldirektorāts ir 20 gadus skatījis šo jautājumu, pat vairāk nekā 20 un 20 Eh, mēs eh, secinām, ka šī banka vienošanās ir konkurences ierobežojums, jo ja bankas eh, vienojas kolektīvi, tad viena banka nevar vairs mainīt šos noteikumus. Un šīs banku vienošanās savukārt dod bankām iespēju uzlikt maksājumus uh, piemēram, ja tā tad minimālā maksa, piemēram, 20 centi, un banka zina, ka visās bankās ir vienošanās par šo cenu, un tādā veidā notiek konkurences ierobežošana, kas ir aizliegta, ja, ja tai nav pamatojuma bankas eh, atrod dažādas pamatojumus, piemēram, ka ir divpusējs tirgus, tātad vienai pusē varētu būt lielāki interesi nekā otrai. Un, eh, no, nu, ir tāds eh, piemērs arī diskotēkās, piemēram, ielaiž meitenes bez maksas, lai puiši ierodās vairāk. Un e, šeit arī ir e, līdzīga e, pieeja. Tātad, ja mēs liekam, ja mēs aicinām tirgotājiem maksāt, tad savukārt karšu lietotāji tiks stimulēti lietot kartes, un tas ir labāk tirgotājiem. Nu, mēs vispār pieņemam šo filozofiju, bet mēs nepieņemam šīs augstās mākslas uh, Nu, sāksim ar to, ka ir grūti saprast, kāpēc ir maksā atšķirības. Un mēs arī redzam, ka ir konkurence starp e, karšu schēmām e, piedāvāt iespējami e, augstākas maksas bankām, un tad bankas izdod šīs kartes, piemēram, apvienotajā karalistē tika atcelta e, vietējā e, karšu schēma, pēc tam ienāca Mastercard, piedāvāja augstāku cenu, divus centus vairāk, tad visas bankas sāk izdot Mastercard. Pēc tam vīza piedāvāja vēl divus centus vairāk, un visas e, bankas sāk izdot vīzas kartes. Nu, pircēji to it kā nemanīja, bet tad pamazām pieauga cenas. Nu, tādā veidā mēs redzam, ka notiek uh, tāda neveselīga konkurence, kas palielina cenas, nevis pazemina. Un lūk, tādas ir grūtības ar šīm maksājumu schēmām. Arī e, patērētājam ir e, problēma tāda, ka viņi netieši e, maksā par precēm un pakalpojumiem. Tātad šī American Express dēļ mēs visi netieši maksājam šo augstāko cenu, un e, no patērētāja viedokļa grūtības ir tādas, ka es maksāju skaidrā naudā vai ar debitkārti, e, tad es netieši finansēju tos, kas lieto šo American Express. Mēs visi domājam, ka karte ir bez maksas, bet nu, šeit iznāk tā, ka uh, trūcīgākie maksā par bagātākajiem. Uh, kas arī nav godīgi. Un e, šajos gadījumos e, vienmēr ir e, pasākumi patērētāju aizsardzībai. Šīs problēmas kļūst ar vien nopietnākas pēdējos gados, kad mēs sākam skatīt banku maksājumus, tad bija ar kartēm bija 10 līdz 15% no kopējā uh, bet eh, tagad ir eh, dalība valstis, kur vairāk nekā 60% darījumu notiek ar kartēm. Un tā tad eh, līdz ar to šī negodīgās konkurences problēma kļūst ar vien aktuālāka. Jautājums ir, ko darīt? Mēs vērtējam, tātad ietekmes vērtējumā izskatījām vairākas iespējas, ko nozīmē, ja mēs neko nedarām, ja mēs tikai lietojam konkurences noteikumus. Ir bijušas eh, lietas pret Mastercard un Visa, kur jau panākam eh, vienošanos. Eh, mēs pašlaik gaidām mm, Eiropas tiesas spriedumu Mastercard lietā. Tas būs apmēram nākamā gada vidū. Bet Šis spriedums attiecas uz 2007. gada eh, lēmumu, kur ir aizliegti šie starpbanku maksājumi un Mastercard nav pietiekami pamatojis savu nostāju. Šīs ir eh, lielas eh, no sarežģītas procedūras, un tagad jau Mastercard pie, piekrita samazināt, tātad eh, mākslas līdz 0,2% eh, un 0,3% atkarībā no eh, kāršu veida, bet Mastercard šo vienošanos pieņēma tikai pārobežu darījumiem, bet ne, eh, šie, eh, šī piekāpšanās neatiecas uz darījumiem vienas valsts iekšienē. Tātad eh, lielākā daļa darījumu joprojām notiek pēc šīs sistēmas un Eiropas institūcijas pret tām nevēršas, bet arī valstīs ir konkurences uzraudzības iestādes, ar kurām mēs sadarbojamies. Nu, lai gan pagaidām mēs eh, nesasniedzam pietiekamus eh, rezultātus. Tātad eh, problēma ir tāda, ka mēs visi strādājam dažādos ātrumos, piemēram, ir jau lēmums, kurš tiek skatīts, piemēram, Polijā vai Francijā jau ir vienošanās, un tad ir, eh, piemēram, apvienotajā karalistē procedūra, kas ir sākusies, bet ir apturēta, un eh, dažādās valstīs ir eh, dažādu, dažādas procedūras, kas atrodas dažādos posmos, un paies ļoti ilgs laiks, kamēr tiks panākts risinājums visās valstīs. Tagad mēs redzam, ka apmēram 90% maksas eh, neatbilst eh, šīm jaunajām prasībām. Par nožēlu es eh, nevaru parādīt savu prezentāciju, bet Eiropā mēs tagad redzam, ka, piemēram, maksas Polijā vai Ungārijā ir desmit reizes augstākas nekā tās, par ko ir panākta vienošanās. Un tā ir problēma, jo, ja Es, ja kāda jauna kāršu schēma vēlas piedāvāt kartes eh, Eiropā, tad bankas gaida, eh, ka š, par šo jauno schēmu būs jāma, viņas saņems tikpat, cik no pašreizējām schēmām. Tātad varbūt šī schēma ir, šī māksla ir nelikumīga, bet procedūra vēl nav pabeigta. Nu, lūk, tādas grūtības ir eh, jaunām eh, karšu schēmām un arī interneta un mobilo maksājumu schēmām. Tie visi ir eh, nākotnes maksāšanas instrumenti, un tāpēc ir problēma, ka katrā valstī bankām ir savas prasības attiecībā uz maksājumiem ir e, jābūt skaidrībai, kāda ir maksa e, katrā valstī, jo no šīs maksas būs atkarīgas cenas arī interneta maksājumiem. Un e, šeit arī iekšējais tirgus nedarbojas, jo ja mazumtirgotājs dzīvo vienā valstī, piemēram, Polijā, viņš strādā, viņam ir ļoti augsts maksājums, un viņš var strādāt valstī, kur ir e, mazāka maksa, piemēram, Vācijā. E, tomēr e, šīs maksājuma schēmas noteikumi uzliek bankai pienākumu maksāt tātad tikai to, ka maksu, kas ir mazumtirgotāji izcelsmes valstī, uh, Nu, šeit tirgotāji atrodas e, tādā bezizejas situācijā un paies ilgs laiks, kamēr būs risinājums. E, tā tad, e, nu, lūk, ja mēs neko nedarīsim ar regulu, tad ir tāds sadrumstalots tirgus ar daudzām grūtībām, un šis tirgus ir katrā valstī citāds. Un eh, arī ir grūti paskaidrot patērētājiem, kādas tad ir maksas. Eh, tātad eh, jautājums ir tāds, ja mēs regulējam tikai pārobežu darījumus, tad šeit ir vienošanās ar Mastercard un Visa, un ja mēs gribam regulēt arī uh, Eh, mazumtirgotāju eh, darbību citās valstīs, eh, tad šāds risinājums būtu ļoti labs un mēs iesakām regulā šos pārobežu darījumus regulēt kā pirmo posmu. Tātad pirmajā posmā liberalizēt visus pārobežu darījumus gan patērētājiem, gan mazumtirgotājiem. Un ir jālietot tās eh, mākslas, ko eh, starptautiskās schēmas jau ir pieņēmušas. Bet ar to vēl nepietiek, jo mazumtirgotājiem būs iespēja eh, lietot vienu banku vairākās valstīs vai pat visā Eiropas Savienībā, jo lielie tirgotāji var izmantot šos dažādos standartus. Bet, piemēram, mazs veikaliņš uh, nevarēs darboties eh, ārvalstī, jo tam vienkārši nav tik daudz naudas, lai izmantotu citu banku. Tāpēc arī ir svarīgi eh, samazināt eh, maksājumus valstīs. Un mēs nevaram apstāties tikai ar pārobežu darījumiem. Šeit ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem ieteikmes vērtējumā ir teikts, ka dalību valstīm var, eh, vajadzētu noteikt, kādas eh, ir pieņemamas maksas. Eh, tomēr šeit ir problēma tāda, ka nav vispār pieņemtas metodoloģijas, kā to darīt. Un arī, ja tiek liberalizēti pārobežu darījumi, tad katrā valstī joprojām paliek savi noteikumi, uh, un tad eh, šeit visvairāk cieši eh, mazie mazumtirgotāji. Nu, šeit ir neizbēgami un iekšējam tirgum arī pozitīvi jāpāriet eh, uz tādiem noteikumiem, ka arī iekšzemes mākslas ir tādā pašā līmenī kā pārrobežu mākslas. Mēs domājam, ka šim līmenim ir jābūt 0,2-0,3, ko abas schēmas pieņēma vīzu pieņēma arī kredītkartēm, un šīs uh, schēmas nesabrūk, tātad maksa ir pieņemama un tā ir pietiekama, lai šo schēmu turpinātu uzturēt. Nu, faktiski šīs schēmas pat uh, attīstās, jo pieaug darījumu apjoms. Tad ir vēl vairākas iespējas, ko mēs skatījām ietekmes vērtējumā. Un paliek jautājums, ko darīt ar komerciālajām kārtēm un trīspusējām schēmām. Nu, šeit arī būs vajadzīgs paskaidrojums, jo eh, problēma ar eh, maksām pastāv tikai tāpēc, ka mazumtirgotāji nevar atteikties no eh, kartēm. Tātad mums visiem ir debītkartes un vairumam arī kredītkartes, un tās ir ļoti izplatītas. Piemēram, debītkartes eh, ir katram un dažiem pat divas. Eh, pieaugušajiem ir pat vairāk nekā viena vai divas kartes, jo viena karte iznāk vidēji uz visiem iedzīvotājiem rēķinot bērnus. Un, e, lai gan māksla var būt pārmērīga, tomēr nav iespēja atteikties no e, šīm kartēm, jo e, tirgotāji baidās, ka viņi vienkārši zaudēs darījumus. Tāpēc mēs uzskatām, ka arī patērētāju kārtas ir jāpakļauj šīm, šai regulācijai bet eh, komerciālajām kartēm un trīs pušu schēmām, tātad, piemēram, karte, ko izdod eh, vienas kompānijas iekšienē, eh, regulācija nav tik svarīga, jo pašlaik šīm schēmām ir tik, maz, tik maza tirgus daļa, ka, piemēram, mazumtirgotājs var šīs trīspusējās kārtas nepieņemt. Piemēram, tirgotājs ņem debītkarti, ņem kredītkarti, bet neņem šo komerciālo vai trīspusējo karti. Trīspusējo un komerckāršu regulēšana būtu ļoti sarežģīta un šeit ir arī jāvienojas ar darba devēju. Tātad, ja nav vajadzīgs, tad nu, mēs varētu neregulēt šīs kartes, bet mēs domājam, ka maksājumiem ir jābūt pārskatāmiem, uh, un tirgotājiem ir jāzina, cik viņi maksā par katru eh, karti, un ir šīm maksām jābūt skaidrām, jo pašlaik, eh, pašlaik eh, ir uzrādīta tikai kopējā summa, tātad jūs nezināt, cik no šīs kopējās summas ir par debītkartēm, cik par kredītkartēm. Tātad ir jābūt iespējai uh, mazumtirgotājiem pateikt pircējiem, ka es neņemu šo jūsu karti, jo tā ir dārgāk, tā man izmaksā dārgāk. Nākotnē arī e, parādīsies e, maksājumi ar karti lietojot mobilos telefonus, un ja bankas varēs e, noteikt, kura marka tiek lietota, tad, protams, bankas panāks, lai tiek lietota dārgākā karte. Nu, šeit arī būtu jābūt tā, ka e, mazumtirgotājs var izvēlēties, e, kādas kartas pieņemt, un tad savukārt patērētājs var izvēlēties, kādu karti lietot. Nu, tāda ir mūsu izvēle. Vēl bija daži jautājumi par um, dažādām situācijām tirgu. Mums būtu jāatceras, ka dažādas situācijas tirgu ir ne tikai e, dažādās da valstīs, bet arī dažādos sektoros. E, piemēram, e, lielveikals vai juvelieru veikals būs gatavs vienai cenai, bet auto pārdevējs kādai citai. Tātad šeit ir grūti noteikt, kāds tad īsti ir stāvoklis tirgū, un tāpēc arī izdevēju un tirgotāju maksas ir jānosaka, bet es domāju, ka šīs maksas nav tik atšķirīgas. Un uh, arī uh, šo dažādo situāciju nozarēs uh, izraisa starpbanku maksājumi. Viens piemērs ir Polija, jo, piemēram, Polijā ne visi var lietot savas kartes uh, līdz nesenām laikam Polijā bijusi augstākie starpbanku maksājumi, tātad katram polim ir e, karte, bet viņš to nevar lietot, jo no pieciem tirgotājiem tikai viens ņem šo karti. E, tātad e, poļi ar šīm kartēm izņem naudu no bankomāta un maksā skaidrā naudā. Tā bija līdz nesenam laikam, tagad likumi ir mainījušies. Un šādā veidā šo problēmu varētu atrisināt, eh, mainot noteikumus, ja mazumtirgotājiem rodas eh, motīvs pieņemt kartes. Nu, Polijas valdībai nepatika šī situācija, un tagad ir pieņemts likums, eh, kas situācija padarīs līdzīgu kā vidējā, Eiropa, vidējā situācija Eiropā. Arī Ungārija, Itālija un apvienotā karaliste apsver izmaiņas likumdošanā. Tālāk kādas ir sēkas patērētājiem? Vai e, šīs e, bailes, ka patērētāji tagad maksās vairāk, e, ir pamatotas? Nu, šeit ir divi dažādi jautājumi. Vai maksās vairāk par banku vai par kredītkartes ņemšanu, eh, tas ir atkarīgs eh, no konkurences starp bankām. Mēs šeit redzam ļoti dažādas situācijas. Ir viens piemērs, ko bieži lieto banku un maksājumu kāršu schēmu argumentācijā. Eh, Spānijā, kur pēc maksas samazināšanas bankas tiešām ir uh, E, sākušas ņemt mazliet e, augstākas maksas, bet tas notiek laikā, kad bankas vispār paaugstina savas izmaksas un e, tā bija vispārējā tendence un kredītkāršu maksājumi nebija pat augstākie. Šajā gadījumā nebija pietiekami daudz spiedienu Bet eh, cita eh, situācija ir Francijā, kad eh, maksas samazinājās, ietekmes tirgū nav. Tāpat arī Šveicē ASV valdība samazināja maksu, bija daudz strīdu, ka tagad bankas paaugstinās maksu par kārtas lietošanu, bet tas nenotika. Tad, tad bija paziņojums, ka bankas prasīs no patērētāja 5 dolārus par eh, karti, un tad patērētāji eh, atteicās pieņemt šos noteikumus, un nu, tad bankām nācās šo savu paziņojumu eh, atsaukt. Viss ir atkarīgs no konkrētā tirgus situācijas, ko darīs bankas, un konkurence šeit var palīdzēt samazināt cenas. Vēl par inovācijām. Eh, protams, schēmas un bankas saka, ja mēs eh, nevaram eh, ņemt šo slēpto maksu, tad mēs nevaram finansēt inovācijas, tātad mobilajos un interneta maksājumus. Bet vēsture rāda, ka nekad nav bijis sakara starp starpbanku maksājumiem un inovācijām. Piemēram, ASV starpbanku maksājumi uh, veclaicīgajām kartēm, kas bija jāparaksta. Um, šīs kartes bija ļoti nedrošas un neefektīvas, bet bankas tās turpināja izdot, jo maksa par darījumiem bija ļoti augsta. Un uh, šeit uh, maksa uh, traucēja inovācijai. Ja runā par mobilajiem un elektroniskajiem maksājumiem, tad šeit būs vajadzīgas investīcijas no saņemušās bankas un no tirgotāja. Tās ir tās uh, institūcijas, kas jau maksā. Tātad, ja mēs nesamazināsim uh, maksas, tad viņi maksās vēl vairāk. Mēs neesam pārliecināti, ka ir sakars starp inovācijām un starp banku maksājumiem, un mēs domājam, ja Eiropā būs inovācijas, tad lai klients izvēlas, uh, vai viņš ir gatavs eh, finansēt šo mobilo telefonu. Un, eh, ja viņš izvēlas, tad viņam izvēle jābūt apzinātai, nevis neapzinātai. Lielas paldies! Un jāsaka, mums tik tiešām jūsu slaidi nemaz nepietrauka. Jūs uh, sniedzāt kolosālu skaidrojumu, kas bija ārkārtīgi skaidrs. Tā ka paldies, ka ļoti tādā ātrā veidā atgādinājāt visu šo attīstību. Mums īpaši daudz laika vairs nav palicis. Domāju, ka jūs atbildējāt uz lielāko daļu jautājumu. Es vēl došu Bielenkungam vārdu, izteikt tādu noslēgumu vārdus. Vai vēl kāds gribēja ko komentēt? Uh, Paldies, saka Pielēn kungs, es tikai gribētu pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem un, redzot, visiem, kas piedalījās diskusijās. Pateicos arī komisijas pārstāvēji par eh, izcilo stāstījumu. Domāju, ka visi jautājumi, visi tiešām būtiskākie jautājumi tika atbildēti, tā ka es eh, ceru, ka sadarbība turpināsies ar ēnu referentiem no politiskajām grupām. Paldies! Jā, turpin priekšsēdētājs laika grafiks ir sekojošs, jo mums ir, eh, mēs, mēs gribam ātri, ātri darboties pie šī atzinuma. Un arī no patērētāja viedokļa es domāju, ka tas ir ļoti tāds degošs jautājums, tā ka grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 10. decembris. Esmu pārliecināts, ka jūs noteikti līdz tam jau tiksties ar referentiem, lai sagramotu visu šo informāciju. Un eh, komisija, jūs teicāt, jūs arī savus slaidus atsūtīsiet, tā ka jums būs visa nepieciešamā informācija lai varētu saprast visu šo ļoti sarežģīto sfēru. Pēc tam izskatīsim grozījums vai 22. vai 23. janvārī un uh, apstiprināsim 11. februārī pēc tam, kad tiks mm, panākti kādi kompromisi ekonomisko un monetāro lietu komiteju. Pieņemu, ka zinu, viņi, viņi, viņiem apstiprināšana paredzēta balsošana 20. februārī, un tad skatīsimies, kas notiks Grieķijas prezidentūras laikā. Cerams, ka viņi varēs ātri šo lietu virzīt uz priekšu. Tātad paldies visiem īpaši referentam, um, Vezembekas kundzei un arī viņas komandai. Ceram, ar tiks, ceram tikties arī jums tad, kad pārunāsim grozījumus, un uh, mēs tiksimies atkal šo pēcpusdienu 2015. un. Uzsāksim ar uzklausīšanu par telekomunikācijām vienotā tirgū. Tur es esmu referents. Es ceru, ka daudz no jums būs klāt. Mums ir paredzēti daudzi labi runātāji, interesants diskusijas. Tā kā pulksten trijos atkal nu, turpinam šeit darbu un koferātī kungs vadīs šo sēdi tā, lai es varētu pildīt savu referentu lomu. Un uh, es ceru, tātad jūs redzēt pulksten trijos. Un paldies arī vēlreiz komisijai.